But we will finish at 10 at straight. Colleagues, please. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas un sāksim mūsu šīs dienas sēdi. Dear colleagues, godātie kolēģi, please let's start. We have a very Kolēģi, sāksim. Mums eh, pirmais darba kārtībā ir ārkārtīgi svarīgs punkts, kuru mums ir jābeidz izskatīt līdz šā rīta pulkstens desmitiem. Uh, Tāpēc eh, pēc iespējas efektīvāk izmantosim mums atvēlēto stundu, bet pirms mēs pārējām pie darba kārtības punkta, man ir viens paziņojums, kas ir saistīts ar paredzēto balsojumu par eh, naudas tirgus fondu. Ir tādi, kuri ir eh, lūguši atlikt šo balsojumu, jo tēma ir ārkārtīgi daudzšķaitnaina un arī kompromiss panākto vēl nav īpaši veiksmīgi horizontāli izveidoti. Un e, sazinoties ar referentiem un e, sazinoties ar citām iesaistītajām pusēm, es ierosinu balsot ceturtdien pulkstens deviņos. Paldies! Un tagad pārējām pie sastā darba kārtības punkta izskatīšanas, kas ir ļoti, ļoti aktuāls. Sveicu mūsu vidū Jonatanu Hila kungu, kurš ir atbildīgs par finanšu stabilitāti un finanšu pakalpojumiem, kā arī kapitāla tirgus savienības veidošanu. Piedodiet, priekšsēdētāja kungs, paldies, paldies, ka jūs eh, ļaujiet izskatīt šos eh, naudas tirgus fondus. Un eh, par eh, balsošanu mēs runājam par apdrošināšanu starpniecības direktīvu, un par to ir paredzēts tir, trialogs. Ja mēs par to esam vienojušies, tad jā, bet vai nebūtu iespējams, nav iespējams, ka mēs piedalāmies balsojumā vienlaicīgi, kad citā telpā notiek trialogs? Yes, we are, we are Jā, mēs, eh, protams, eh, mēģināsim eh, šo trialogu kaut kādā veidā pārlikt vai atkal otrādi pārlikt balsojumu, lai visi, kuriem tas ir nepieciešams, tajā varētu piedalīties. Kā jau teicu, mūsu vidū šobrīd ir Jonatans Hills, kurš ir atbildīgs par kapitāla tirgus, veido, kapitāla tirgus savienības veidošanu. Uh, Šis kapitāla tirgus ir viena no Junkera komisijas pamatiniciatīvām, un mums šī ideja šķiet ļoti pievilcīga. Mums ir nepieciešams arī vienots kapitāla tirgus, un kapitāla tirgus savienība ir kā sava veida papildinājums investīciju iniciatīvai, par kuru runājām jau vakar. Tāpēc eh, uzteicu to, ka komisija jau ir sagatavojusi pirmo etapu ļoti svarīgajam projektam un runa iet par zaļo grāmatu kapitāla tirgus savienības veidošanā. Tas būs viens no būtiskākajiem kapitāla tirgus savienības stūrakmeņiem. Tā ir sekurizāts, nodrošinājums un arī citi aspekti pārvēršana vērtpapīros un ar citi momenti. Mēs runāsim par ceļu karti šai, šim kapitāla savienības tirgumu un ceram uz konstruktīvu sadarbību un tagad dod vārdu jums, komisāra kungs. Paldies, paldies, ka esat devuši man šo iespēju jūs iepazīstināt ar zaļo grāmatu. Uh, Ļoti pateikami to ir prezentēt tik drīz pēc tās pieņemšanas, un es vēlētos jūs iepazīstināt ar galvenajiem punktiem, galvenajām tēmām. Bet vēlējos ierasties pats personīgi, lai runātu ar ekonu komiteju tiešā veidā, jo vienmēr ir labi to dzirdēt no pirmā vota. Pēc tam dodos uz, apvien, uz savienotajām valstīm, lai runātu par ļoti sarežģītu regulējumu, mm, kurā daudz no jums ir ieinteresēti. Kā jau Galtjērī kungs minēja, Kapitāla tirgus savienība ir komisijas izveidotais projekts, lai izveidotu kapitālu vienoto tirgu, un e, tas ir viens no mūsu pamatelementiem, lai veicinātu ekonomisku attīstību un jaunu darba vietu veidošanu Eiropā. Mēs runājam par 315 miljardiem eiro un kapitāla tirgus savienība ir domāta, lai nodrošinātu investīcijas ilglaicīgi. Tas ir projekts, kas paredzēts visām 28 dalību valstīm un jaunākajām dalību valstīm, kurās kapitāla tirgus varbūt nav tik ļoti attīstīts, tās no šī projekta gūs visvairāk. Kapitāla tirgus savienība nāks par labu Eiropas Savienībai kopumā. Šobrīd daudz kapitāla Eiropā atrodas iesaldētā stāvoklī, un ja mums izdosies šos kapitālus atsaldēt, tas nāks par labu ekonomiskai izaugsmai un MVU. Mums e, ir jānovērš tie šķēršļi, kas joprojām Eiropā ir investīcijām, un tāpēc mēs vēlētos e, šo finansējumu nogu, e, novirzīt vajadzīgajiem projektiem daudz efektīvāk. Uh, ir uzņēmumi Eiropā, kuri joprojām cīnās par kapitālu piesaistīšanu, bet e, ne visur pasaulē situācija ir tāda. Tas, ka daudzas, daudz uzņēmumu balstās uz banku aizņēmumiem, padara Eiropas Savienības ekonomiku pietiekami trauslu un šobrīd daudzi ar investīciju piešķīrumu, pret investīciju piešķiršanu izturās ārkārtīgi piesardzīgi. Kapitāla tirgus savienība būs nākamais solis tā tirgus izveidošanā, kurš nepieciešams e, investēt gribošām, e, investēt gribošiem uzņēmumiem. Eiropā ir nepieciešams labākas saiknes, lai šis kopīgais tirgus vai šis tīkls darbotos efektīgāk. Mēs vēlamies izveidot kapitāla tirgus savienību, kas ļaus mazajiem investoriem labāk izvēlēties, kur e, investēt savu naudu un mēs veiksim arī uh, iesaistīto pušu ideju apkopojumu, kur viņi vēlētos uh, investēt savu naudu. Mēs vēlamies e, izskatīt arī to, ko, kur, kur ISIS varētu palīdzēt, lai izveidotu e, klientu uzticēšanos. Kapitāla tirgus savienība tiks veidota, lai stiprinātu banku lomu. Mēs vēlamies piedāvāt Eiropas līmeņa savie... risinājums un nevis pārņemt tikai tos, kas darbojas ASV. Eiropas Banka Savienība spēlēs būtisku lomu. Tas ir svarīgi kā vietējām pašvaldībām, tā arī kapitāla tirgiem. Un esmu pārliecināts, ka daudz uzņēmumi turpinās finansēt savu darbību ar aiz, aizņēmumu veidā no bankām. Tomēr ir tādas Eiropas Savienības valstis, kurās bankas aizdod nelabprāt, un šajās valstīs uzņēmumiem un MVU dzīve nav tik viegla. Viens piemērs. Ja Eiropas Savienības kapitāla tirgus tiktu izveidots tā, kā tas ir izveidots Amerikas Savienotajās valstīs, kur tas ir vienots, tad papildus no 8. līdz 13. gadam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu bijuši pieejami pār par 90 miljoniem eiro. Kapitāla tirgus savienības veidošana ir ilgs process, tāpēc mums arī mērķiem ir jābūt ilgstošiem. Ir vesela virkni instrumentu, kur ir domāts šā tirgus sakārtošanai. Kā veicināt investīciju piesaistīšanu, un šajā zaļajā grāmatā ir pieminēts par to, kā e, izvairīties no šķēršļiem, lai šis e, kapitāla tirgus e, būtu pieejams visiem. Piemēram, korporāciju ar obligācijas, un mums vajadzētu raudzīties uz lielāku standartizāciju šajā jomā un arī sakārtot likumdošanu. Sociālie un uzņēmumu valdības, kā arī vides aspekti kur ir saistīti ar vides un sociālajiem aspektiem. Tas viss ir saistīts ar tirgu standartizāciju. Mēs to var, vēlamies atbalstīt. Mums ir jāraugās, kā padarīt um, investoriem pieejams uh, jusits un uh, īpaši, kas attiecās uz uh, pārobežu e, sadarbību iekšējā tirgu un arī kapitāla tirgu. Par maksāt nespēju. Ir būtisks atšķirības starp dalību valstīm gan juridiskā procesa gaitas ilgumā, gan arī citos šķēršļos, un runa iet par 13. gadā neiegūtiem 350 miljoniem. Tā ir e, nauda, par kuru būtu vēl vērts pacīnīties. Tā ir nauda, ko uzņēmumi varētu iegūt un izmantot Eiropas Savienībā. Šī nauda nepieciešama visiem uzņēmumiem, iedzīvotājiem, investoriem. Mēs vēlamies piesaistīt investīcijas no visas pasaules, lai investīcijas Eiropas Savienībā darbotos, bet tam mums ir nepieciešams izveidot kapitāla tirgu, kurš ir stabils. Zaļā grāmata uzsāk trīs mēnešu periodu, kurā mēs apklausināsim iesaistītās puses NVO, MVU, NGO, MVU, dalību valsts, citas finanšu tirgus spēlētājs visās 28 dalību valstīs jo mēs vēlamies eh, šo projektu veidot kā visām 28 dalību valstīm nepieciešama. Šīs eh, sabiedriskās domas apklaušanāšanas laikā, iesaistīto pušu apklaušanāšanas laikā mēs vēlamies uzzināt, kāda ir situācija. Projekts ir paredzēts ilgākam laikam, bet eh, papildus šai zaļajai grāmatai mēs esam Eh, paredzējuši vēl arī divas, divas citas eh, iesaistīto pušu apklaušanāšanas. Viens būs par pārvēršanu vērtspapīros un otrs par vēl vienu citu projektu. Runa iet par augstas kvalitātes pārvēršanu vērtspapīros, un ja mums izdosies to panākt, tad eh, mums izdosies arī stabilizēt bankas, un tas savukārt stabilizēs uzņēmumus un mājasaimniecības. Uh, Piemēram, eh, varbūt, ka MVU eh, ieņēmumu pārvēršana vērtspapīros 2007. gadā, piemēram, ir aprēķināts, ka tas būtu mums ienecis papildus 20 miljonus eiro. Mēs eh, nevēlamies atgriezties tā saucamajos toksiskajos parādos, kad vēr, pārvēršana vērtspapīros ar milzīgu risku tobrīd darbojās, bet laiku vēlāk vairs nē. Mēs vēlamies izveidot caurskatāmus produktus, vienkāršus produktus, balstoties uz Eiropas centrālās bankas un Anglijas bankas rekomendācijām. Mēs vēlamies eh, uzņēmumiem, tā skaitā arī MVU, padarīt iespējamu kapitālu piesaistīšanu no visas Eiropas Savienības, un tas eh, savukārt eh, pieprasa, lai mēs eh, novērstu administrati administratīvos šķēršus, kuri vēl joprojām ir, lai piesaistītu kapitālu. Sagatavosim likumdošanas priekšlikums un balstoties uz šo iesaistīto pušu apklaušanāšanu, uh, jūs informēšu par nākamajiem etapiem. Iespējams, ka mums izdosies panākt tādu kompromisu, kurš būs darboties spējīgs ilglaicīgi. Galvenokārt mēs eh, šo aktivitāti uzskatām par kopības, kopīgas darbības pierādījumu, tāpēc ar lielu prieku sadarbošos ar šās komitejas deputātiem ne tikai šodien, bet arī turpmākajos mēnešos un gadu. Thank you, Commissioner Hill. Paldies komisāram Hilkungam un tagad vārds nekavējoties mūsu uh, parastajai atbilžu, jautājumu atbilžu kārtai. Vispirms vārds Markus Vēberam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Hīla kungam par zaļās grāmatas priekšā stādīšanu. Savas politiskās grupas vārdā gribu teikt, ka mēs augstu to vērtējam un esam jau priecīgi, ka esat ieradies pie mums šodien diskutēt. Bet man rodas kāds jautājums. Jūs nedaudz ieskicējāt, kādu jūs iedomājaties turpmāko gaitu. Gribēju pavaicāt, vai mums tiešām ir tik daudz laika gaidīt, eh, kamēr eh, sasaukuma laika beigās beidzot tiks pieņemta likumdošana, jo mēs esam konstatējuši, ka bankas samazina savas bilances, ņemot vērā mūsu izstrādātos priekšrakstus. Tieši tādēļ mums nekavējoties ir nepieciešams labāk funkcionējošs kapitāla tirgus Un mēs vairāk laika pavadām diskusijās, nekā pieņemot kaut ko konkrētu un runājot par pārdiešanu vērtpapīros. Tās papildina Eiropas centrālās bankas aktivitātes, uh, uzpērkot valsts obligācijas, bet droša pārvēršana vērtspapīros nozīmē tādu vērtspapīru emitēšanu, ko bankas patiešām vēlas paturēt. Un mums nevajag te mēģināt eh, pārlikt naudu no vienas kabatas otrā, mums patiešām ir jāparūpējas par tādu drošu procedūru un arī par riska kapitālu atbrīvošanu. Paldies! Well, first of all, on the point about Vispirms eh, par šo jautājumu par likumdošanu, vai mums ir pietiekam daudz laika, lai nogaidītu. Es nevēlētos, lai mēs nogaidītu. Es um, lieliski apzinos to, cik steidzam mums ir nepieciešams uh, rīkoties. Un ņemot vērā komisijas vispārējo prioritāti, proti uh, nodarbinātību un darba vietas, mums ir ikdienas jādomā par to, ko mēs uh, varam katrs savā darbā darīt, lai palīdzētu sasniegt šo prioritāti, tātad veicināt darba vietu radīšanu. Kas attiecas uz kapitāla tirgu savienību, Mana pieeja būtu mm, nevis teikt, mm, diskutēsim par to piecus gadus, bet man pieeja būtu mm, sāksim ar analīzi un centīsimies noskaidrot, kādi ir šķēršļi. Un mans mērķis būtu uh, progresēt šajā jautājumā un izveidot šo tirgu no pašiem pamatiem. Jo mēs zinām jau uh, pārvēršanas vērtspapīros jomā, uh, ka mēs varam panākt progresu pavisam ātri, un es vēlētos to panākt, tāpēc arī mēs esam uzsāguši konsultācijas par šiem jautājumiem vienlaikus ar konsultācijām par uh, zaļo grāmatu kopumā. Jā, es uh, piekrītu jums, ka Ehm, mēs nevaram gaidīt, bet eh, nu, ir pagājuši tikai sešas nedēļas kopš gada sākuma, un mēs jau esam panākuši diezgan daudz, diezgan īsā laikā. Bet eh, es eh, centīšos darīt visu iespējamo turpmāko piecu gadu laikā. Kas attiec uz likumdošanu vai nelikumdošanu? Es domāju, ka ir vairāk jautājumu, kuros mums noteikti būs mm, nepieciešama likumdošana. Bet ja mēs varam rast risinājumus, kam nav nepieciešama jauna likumdošana, ja mums ir, teiksim, tirgus pieeja, piemēram, privāti uh, investīcija jomā, e, nozara jau pats ir nākus klajā ar vadlīnijām, uh, lai varētu izveidot tādu kā pan Eiropas tirgu šajā jomā. Uh, Ja mums izdodas panākt progresu bez jauniem likumdošanas aktiem, protams, es esmu par to, jo likumdošana aizņem diezgan daudz laika. Tāpēc es vēlētos, lai mēs virzamies uz priekšu. Kas attiecas uz pārvēršanu vērtspapīros? Ik viens, kurām ir um, skaidrs viedoklis par šo jautājumu, gan tie, kas ir par, gan uh, tie, kas ir pret, noteikti palīdzēs mums šajās debatēs. Uh, Es domāju, ka tas ir nozīmīgi, jo, ja mēs varam to izveidot, tad mēs varam ļaut bankām, ne tikai Eiropas centrālajai bankai, bet arī citām bankām atbrīvot savus bilances, lai tas varētu palīdzēt arī ekonomikai, un tas būs labi bankām, un tas būs labi arī uzņēmumiem. Paldies, un tagad es un D grupas vārdā vārds Ninai Džilai. Paldies priekšsēdētām, paldies komisār uh, Hilkungs par uh, prezentāciju. Uh, Es priecājos par to, ka tiek atzīts, ka ir nepieciešams uh, regulēt kapitāla tirgus savienību, un jūs pieminējāt vairākus jautājumus, un es vēlētos arī runāt par šo pārvēršanu vērtspapīros. Komisijas priekšlikums nosaka kā mērķi um, panākt um, vispārējāku pieeja attiecībā uz pārvēršanu vērtspapīros, bet patiesībā netiek um, precizēts, kā tiks nodrošināts uh, likvīds sekundārais tirgus, uh, lai nodrošinātu investīcijas. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams uh, projekts 28 uh, valstīm, bet uh, kā jūs domājat, tas tik tiešām varētu kaut ko mainīt uh, mazam uh, vai vidējiem uzņēmumam Portugālē, Vācijā un Grieķijā? Uh, jo šiem visiem uzņēmumiem ir, eh, ir atšķirīgas vajadzības. Ir svarīgi darīt ko vairāk, lai mainītu uh, mūsu domāšanu. Un otrs punkts. Es domāju, ka milzīgs izaicinājums būs arī, kā uh, mēs tiksim galā ar, vēl ar citiem aspektiem. Es esmu arī referenti jautājumā par uh, um, daudz tirgu fondiem. Tātad, uh, kā mēs varam panākt to, ka, uh, lai uh, lēmumu pieņemšanas process būtu uh, atklātāks, lai, un kā mēs varētu pātrināt šo procesu, lai mēs uh, tik tiešām panāktu to, ko uh, Ferberkungs teica, uh, panākt autoprogresu šajā jautājumā. Jā, es eh, lielā mērā piekrītu eh, pamatos jūsu nostājai, proti, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem dažādās valstīs ir eh, dažādas vajadzības un kā mēs varam to nodrošināt. Es domāju, ka atbildi ir mums būs jāpieņem virkne dažādu pasākumu, un ja tie būs pareizi pasākumi, tad tie kopā arī palīdzēs mums panākt rezultātu. Un Mums ir jāsaprot, kā potenciālai investors saņem, var saņemt informāciju um, par maziem vidējiem uzņēmumiem, kuros viņi vēlas investēt. Šobrīd uh, šī informācija ir ārkārtīgi atšķirīga, un kāpēc uh, investors Francijā, piemēram, uh, pēkšņi domātu, ka ir vērts investēt augstu tehnoloģiju uh, uzņēmumam Baltijas valstīs, piemēram. Tātad jautājums ir par to, kā mēs varam nodrošināt standartizētu informāciju, lai ir iespējams identificēt risku. Daļa no šīs informācijas ir arī uh, uh, tieši no kultūras viedokļa atšķirīga. Tātad um, daļai informācijas sagatavošanas būs nepieciešams diezgan daudz laika, jo pieeja ir atšķirīga. Eh, tāpat arī ir jādomā par finansējumu plūsmu, kā mēs varam uzlabot to, bet es domāju, ka galvenais, ko vēlos teikt, sarunās ar virkni mazo un vidēju uzņēmumu pārstāvošo eh, organizāciju pārstāvjiem un dalībvalstīm, es esmu sapratis, ka tie, kam ir vismazāk attīstītie kapitāla tirgi un uh, Uh, un vishomogēnākā uh, uh, uzņēmējdarbības vīde ir visvairāk ieinteresēta šajā te potenciālā, ko kapitāla tirgu varētu nodrošināt. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka tas tik tiešām ir projekts 28 dalībvalstīm. Tālāk, kas attiecas uz pārvēršanu vērtspapīros. Daži no jautājumiem, ko jūs uzdevāt, tik tiešām ir vietā, tāpēc arī notiek šīs konsultācijas. Mums ir nepieciešama ļoti jūtīga un racionāla pieeja, lai mēs varētu identificēt šo ietvaru, jo, ja mums izdosies izveidot ietvaru, mēs varam eh, sākt ar likumdošanu. Forms. I mean, the, the vested interests that uh, you describe. The... Eh, šīs te minētās invested interest eh, parādās dažādās formās. Tās var būt arī nacionālās intereses. Tātad uh, Es eh, katrā ziņā eh, darba gaitā centīšos eh, identificēt problēmu, rast risinājumu un tad nākt klajā ar priekšlikumu par to, kas, manuprāt, būtu pareizi. Un tad mēs varētu domāt par to, kā mēs varam samazināt šos šķēršļus un ieklausīties cilvēku teiktajā. Ja Bet mums vispirms ir jācenšas uh, saprast, tieši tāpat kā jūs to darāt attiecībā uz naudas tirgu fondiem un citiem sarežģītiem jautājumiem, tātad, kas būtu labākais, ko mēs varam darīt. Un es um, grasos to darīt. Paldies. Paldies tagad um, ECR grupas vārdā Lons Kungs. Paldies priekšsēdētāji, uh, sveicu šeit, uh, Hils Kungs. Uh, um, ECR atbalsta lielā mērā jūs priekšlikums, jūs tik tiešām pievērsāt uzmanību tam, kas ir svarīgi uzņēmumiem, piekļuvu finansēm ir ļoti svarīga. Mēs piekrītam, ka, ka daudzi no šiem jautājumiem ir ļoti tehniski jautājumi. Un tāpēc es priecājos, ka jūs izvirzījāt kā prioritātes šīs divas jomas Eh, un jūs eh, runājat par iespējamo eh, prospektīvo direktīvu, bet ar arī par citām jomām. Es vēlētos nedaudz vairāk runāt par madiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kā mēs varam nodrošināt, ka nauda tik tiešām nonāk līdz man, maziem un vidējiem uzņēmumiem? un kā mēs varam pievērst pienācīgu uzmanību inovatīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas, eh, kuriem ir liela izaugsme, bet ir jādomā arī par tradicionālajiem maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir eh, stūrakmens mūsu ekonomikā. Un vēl viens jautājums, vai jūs eh, sekosiet tam, lai svarīgi jautājumi, kā piemēram MIFID un SSDR, tiek uh, iestrādāti esošajā likumdošanā, lai tas labāk veicinātu kapitāla uh, tirgus savienības uh, darbību un ļautu uzņēmumiem iegūt finansējumu. Paldies! Well, thank you for those questions. Liels paldies par šiem jautājumiem un paldies par atbalstu. Jā, jūs man atgādinājāt, ka man ir jābūt uh, tādam kā santehniķim strādājot pie šiem jautājumiem. Nu, jāsaka, man sieva tas pārsteidz, ka man tiek piedāvāts šāds darba pats funkcijas. Kas attiec uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, es domāju, ka jūs pareizi identificējāt grūtības, proti atšķirība ir arī vērojama atkarībā no tā, par kādu posmu uzņēmumu darbībā ir runa, vai tas ir um, neliels uzņēmums, kas nu pat sāk strādāt, un arī līdz ar to ir atšķirīgas vajadzības. Jo ir lieliskas biznesa idejas, kurām ir nepieciešama izaugsme, bet tās um, negūst uh, finanšu atbalstu ne no bankām, ne no kapitāla tirguma, līdz ar to šie uzņēmumi dodas uz ASV, un uh, tad uh, šie uzņēmumi arī turpmāk tiek nodibināti tur, un mēs neiegūstam šīs darbvietas un šos ieņēmumus no nodokļiem. Tātad mums ir jāveicina visa šī konvejera lente eh, līdz pat izaugsmēji visos posmos, neatkarīgi no tā, kāda eh, veida investīcijas ir nepieciešams. Es domāju, ka mūsu privātais kapitāla tirgus ir varbūt piektā daļa no ASV. Jūs teiktais par esošo likumdošanu, kā mēs varam nodrošināt to, ka likumdošana kopumā veicina izaugsmi. Es domāju, ka uz mums visiem gūst pienākums to nodrošināt. Pēdējo piecu gadu laikā, eh, cīnoties pret banku krīzi un ekonomisko krīzi, mēs esam panākuši diezgan daudz. Mums ir bijuši lieliski priekšlikumi pavisam īsā laikā. Un es domāju, ka uh, tas ir tikai um, pats par sevi saprotams, ka tagad mēs paraugamies no malas, izvērtējam to, vai uh, viss ir pareizi, ko mēs esam darījuši, un es domāju, ka šobrīd lielākais izaicinājums ir eh, darba vietu trūkums, un es domāju, ka tas arī rada lielāko risku finanšu stabilitātei. Vai mēs tik tiešām eh, nodrošinām nepieciešamo līdzsvaru? Un tieši tāpat kā Barņē kungs to darīja jautājumā par uh, maksātspēju divi, mums Eh, varbūt ir iespēja samazināt mūsu prasības pavisam nedaudz, lai tas viss veicinātu izaugsmu. Paldies! Paldies, eh, un Alda grupas vārdā Golārs kungs. Bonjour, monsieur komisār. <clears throat> Paldies, komisār kungs. Paldies, ka esat atgriezies pie mums un paldies par šo darbu, kas ir lielisks pamats. Es domāju, ka mūsu uh, grupa priecājas par šo priekšlikumu. Trīs punkti. Pirmais, jūs par to runājāt, uh, grafiks. Uh, Eh, Protams, mums ir nepieciešams rīkoties steidzam, jo ir zināms pretruns. Eh, tātad eh, šīs te. Mums ir jādara viss, ko mēs varam, bet, lai rīkotos pēc iespējas ātrāk. Es saprotu, ka jūs tikai šobrīd sākat strādāt šajā amatā, bet mēs esam sākuši darbu pie šiem jautājumiem jau 99. gadā. Tātad visos jautājumos, kuros mēs varam pavirzīties priekš, tas ir jādara. Otrakārt, manuprāt, jūsu projektā ir viens es par daudz. Jūs sakat kapitāla markets, tātad tirgu savienība, bet es domāju, ka uh, mums ir viens tirgus. Jo ja mēs atstāsim šādus te atsevišķus tirgus, mēs būsim palaiduši garām iespēju. Tātad, ko jūs darīsiet, lai novērstu šo, šo šķēršļus? Jūs sakat, ka jūs esat uh, um, santehniķis, bet uh, santehniķi bieži vien necenšas panākt uh, savienību. Vai jūs uzskatāt, ka esmai vajadzētu būt uh, spēcīgākai lomai, vai jūs uzskatāt, ka mēs varam samazināt nacionālās, uh, ro, uh, nacionālās šķēršļus tieši tāpat kā Banka Savienības jomā, jo šajā jomā mēs esam spēruši milzīgu soli uz priekšu. Un vēl viens punkts. Uh, jūsu zaļajā grāmatā tas arī ir teikts, uh, proti kultūras aspekti. Arī Eirozonā mēs vēlējāmies panākt ko tādu, kas lieliski izskatējās uz papīra. Uh, bet tad, kad mēs um, izveidojam šādu te uh, naudas savienību ar um, cilvēkiem, kuriem ir dažādi, dažādi pieeja, Un, piemēram, ja mēs runājam par valstīm, kurās tiek uzskatīts, ka viss, kas ir privāts, uh, rada aizdomas, nu, man šķiet, ka mums neizdosies te neko panākt tieši no kultūras viedokļa. Paldies! Well, to, to take, to take the last one first. Paldies! Jāsaka, es neesmu naivs. Un nedomāju, ka tikai daži likumi un citi priekšlikumi pēkšņi panāks to, ka miljoniem cilvēku mainīs savus ieražus un paradumus, ņemot vērā to, ka tās ir iesakņojušās jau vairāku tūkstošu gadu laikā. Bet eh, kapitāla tirgi ir auguši, apetīte, aizgriba mm, auga ar apetīti un mums ir eh, jādomā par to ātrāku attīstību. Un ja mēs runājam par tempu Es varētu pat uh, pavirzīties vēl tālāk par 99. gadu. Romas līgumā bija runāts jau par vienotu kapitālu tirgu, uh, vienotu kapitāla tirgus savienību, nu tad mēs gandrīz jau par pusgadsimtu varam runāt. Es varu eh, līdz ar to secināt sekojošo. To achieve Secondly, that... Mums nevajadzētu sev barot ar ilūzijām. Otrām kārtām es tomēr ticu politiskām vadlīnijām, ja mainās apstākļi un rodas jaunas iespējas un ir pareizais zvaigžņu stāvoklis, tad jums eh, šī situācija ir jāizmanto savā labā un jāparūpējas par progresu sasniegšanu. Mēģinot eh, izveidot vienoto kapitāla tirgu. Jūsu arguments par tempu un ambīcijām, es varu jums pilnībā piekrist, tas bija pamatots, un domāju, ka visi no mums atcerēsies to, cik svarīgs ir temps, un es turpināšu virzīties uz priekšu, un es vēlējos Eh, šīs ambīcijas labāk pārdomāt. Mums ir jāparūpējas eh, par to, lai investori uzticas, lai cilvēki labāk varētu saprast, eh, kāda ir mūsu virzība, lai būtu kaut kādas prognozējumības iespējas. Un runājot par esmu, zaļajā grāmatā ir arī pieminēta uzraudzība vai ir nepieciešama labāka konverģence starp dažādām iestādēm, vai e, to var izsināt kaut kādā citā manierē. Mums ir jāsaprot, ka nav vēl nekādu pierādījumu vai atzinumu, kas mums liktu mainīt e, dažādas institucionālos priekšrakstus. Bet šāds jautājums jau kaut kur virmo, un mums, protams, savu lēmumu ir jāpieņem balsoties uz pierādījumiem. Fabio Demāzī no GOE grupas. Paldies! Line to say, take your time. Um... Runājot par kapitāla tirgu savienību, jūs esat jau, uh, jā, pietiekam daudz pieredzes guvis pats savā dalību valstī. Un man ir uh, divi vispārīgi komentāri par uh, kapitāla tirgu savienību. Pirmām kārtām tās problēmas, ko piedzīvojam Eiropā, nav saistīts ar likviditāti. Īstenībā finanšu sistēmā likviditāte ir klātesoša, bet kredīti netiek piešķirti, un bankas var piešķirt kredītus tikai tad, ja ir pietiekami daudz pieprasījumu. Un ir kāds ļoti slavens Eiropas valsts finanšu ministrs, kas saka, ka nav uh, problēma ar likviditāti, ir uh, problēmas ar kredīta prasījumu Eiropas Savienībā. Tas īstenībā bija Wolfgangs Šoibla, Vācijas finanšu ministrs, un es varu viņam tikai piekrist. Un mums nevajadzētu visu laiku salīdzināt ASV un ES kapitāla tirgus, tie ir ļoti atšķirīgi reģioni. Jāsaka, Eiropa ir daudz fragmentētāk, mēs biežāk paļaujamies uz tādiem tradicionāliem aizdevumiem bankās. Trešām kārtām gribētu teikt, ka iniciatīvā ir vairākas labas atziņas, piemēram, privātie tirgi un mēs piekrītam, ka institucionāliem investoriem arī būtu jāfinansē reālā tautsaimniecība, runājot par ilgtermiņa aktīviem, bet tas, protams, ir saistīts ar zināmiem riskiem. Man nav nekas pret eh, tādu pārvēršanu vērtspapīros, kas ir droša un caurskatāma Bet es nezinu, kā jūs priekšlikumi šo procedūru varētu vienkāršot tieši pretēji. Tas uh, to visu padarīs vēl piņķerīgāku. Un visu beidzot, es gribu jums uzdot jautājumu. No iesaistītajām pusēm mēs dzirdējām, ka MVU, kas, protams, ir Eiropas tautsaimniecības mugurkauls, uzskata, ka pārvēršana vērtpapīros tieši MVU ir, MVU ir pārāk eh, sarežģīta, pārāk piņķerīga un maksās arī pārāk daudz. Paldies! Well, I think that... Paldies pirmām kārtām! Tā tad ir pieprasījums un piedāvājums vienmēr šīs divas puses. Un es vairāk darbojos tieši piedāvājuma pusē un. Protams, ir jāņem vērā abas medaļas šķautnes un es jums varu pilnībā piekrīst. Sakot, mums nevajadzētu importēt kādu svešu modeli, piemēram, no ASV Jūs ļoti pareizi teicāt, eh, mūsu vēsture, kultūra, likumi atšķiras, arī instrumenti izmantojums ir atšķirīgs, un varu jums tur tikai piekrist uh, par visiem simts procentiem. Protams, mēs varam iepazīties ar dažādiem vērtīgiem piemēriem, un ja mēs no tā visa vēl kaut ko mācīsimies, uh, tas jau visiem nāks par labu. Es uh, izmantoju piemērus, par, uh, kas saistīts ar to, ka tirgi ir atšķirīgi izmēri. Es vienkārši gribēju ilustrēt, uh, ko mēs varētu iegūt, ja pieņemsim pareizu likumdošanu, kas nāks par labu iesaistītajām pusēm. Ja mums būs spēcīga banku sistēma, ja tā būs sakārtota, uh, Tas nāks par labu visiem. Es nemēģinu aizstāt esošo jurisdikciju. Nē, es vēlos to papildināt ar vērtīgiem instrumentiem. Ir dažas dalība valsts, kur tas ir atmaksājies, Un ir cilvēki, kas ņem aizdevumus no vietējām bankām, bet ir valstis, kurās uh, ir grūtāk piesaistīt uh, alternatīvu finansējumu, un Tieši tādēļ varbūt vajadzētu padomāt par šī uh, eh, lauciņa pamatīgāku rušināšanu. Un es jums varu piekrīst, ka caurskatām un vienkārši pārvēršana vērts papīros ir uh, pareizais ceļš, kas būtu ejams. Protams, ir jādomā vēl par detaļām, jānorisinās konsultācijām, mums ir jālauza galvas par tehnisko šī mehānismu pusi. Bāzelē par to tiek runāts un mēs gribam izveidot patiešām balans, sabalansētu līdzsvarotu pieeju un jāizveido tāds ietvars, kas neradīs uh, iespējas apšaubīt visu sistēmu kopumā un, protams, ir jāatvieglo dzīve arī bankām, lai tās vienkāršāk varētu piešķirt līdzekļus MVU, ja tie vēlas aizņemties naudu no bankām. Paldies! Svens Gīgolds zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies! Eh, komisāra kungs, man prieks jūs redzēt šajā zālē. Es vēlos teikt, kad es jūs pirmo reizi jūs satiku, jūs teicāt, ka jums eh, pārvalde ir ļoti tuva, un tagad jūs teicāt, ka jūs vairāk domājat arī par lietu praktisko pusi, nu kā jums to visu izdevās eh, dabūt kopā, es eh, īsti nesaprotu. Ja mēs runājam par kapitāla tirgus savienību, Mēs augstu vērtējam šo iniciatīvu, mums tā šķiet patiešām vērtīga, Un mēs arī augstu vērtējam daudzas uh, zaļajā grāmatā paustās domas. Mēs vēlamies, lai jūs būtu arī nepiekāpīgs runājot par tādiem uh, vienkāršiem vairumtirdzniecības produktiem, ja mums būs tāda, tāda labāk regulēta situācija, tad patērētāji varēs um, uh, vinēt, eh, ņemot vērā to, ka būs labāks piedāvājums, augstāka konkurence. Un eh, otrkārt, mēs esam nedaudz sarūktināti par principiem. Domāju, ka zaļā grāmata būtu, varē, būtu varējusi būt tāda skaidrāka, kā mēs labāk varētu uh, parūpēties par tādu kapitālu tirgu un Eiropas vērtību līdzās pastāvēšanu, par tādu organiskāku līdzās pastāvēšanu, jāņem vērā arī ekoloģijas, eh, sociālajie standarti. To nevajadzētu visu attiecināt tikai uz īpašiem produktiem, piemēram, uz zaļajām obligācijām. Visiem kapitāla tirgus produktiem ir jākalpo Eiropas vērtībām. Nevajadzētu domāt tikai par akcionāru īstermiņa peļņas interesēm. Ar šādiem principiem ir jāpapildina visa iniciatīva, nevis tie tikai jātiecina uz īpašiem produktiem. Vēl viens jautājums, tas attiecas uz bankām. Protams, uzņēmumiem nepieciešami vairāk un dažādāki finansējuma avoti, bet mēs esam pieredzējuši, ka ir arī mazas bankas, kas eh, ļoti veiksmīgi darbojas Eiropas Savienības valstīs, bet tās bieži vien sastopas ar administratīvām grūtībām. Vai jūs būtu gatavs uzņemties iniciatīvu mazo banku atbalstam, lai tās labāk varētu tik galā, lai tās vieglāk varētu nest šo banku, eh, šo nastu un eh, lai būtu arī tāda misijas apziņa? Paldies! Well, uh, thank you for that and thank you for... Paldies, Gigalds kungs! Ja mēs eh, šeit runājam par dārznieka darbu un uh, santehniķa darbu, tad jāsaka, ka, nu, dārznieka darbs ir tāds daudz nepārprotamāks, viņš tikai uh, rok, un, uh, ja jūs kaut ko izdarāt nepareizi, varbūt uh, tam ir arī netik tālieši sekas, kā tad, ja santehniķis pieļauj kļūdas tālāk par kapitāla tirgiem. Mums jāatminas šie. Cool. I mean, this is slightly outside. Mazie investori un tas, kā, kāds ir viņu īpatsvars eh, kapitāla tirgu. Es, protams, esmu gatavs uzklausīt jūsu padomus, runājot par šiem uh, mazajiem finanšu pakalpojumiem, privātu personu finanšu pakalpojumiem. Mums ir jādomā par finanšu pakalpojumiem domājot, kā mēs varam paaugstināt konkurētspēju, pazemināt cenas, lai ieguvē, ieguvēji būtu patērētāji. Un mums uh, ir tātad jāpazīst drēbe, tas viss ir jāplūko pietiekami tuvu, nevis no kaut kādas citas planētas raugoties, piemēram. Bet uh, pie tā noteikti vēl atgriezīsimies šogad. Runājot par ilgtermiņa un īstermiņa projektiem. Protams, mums ir jārūpējas par ilgtspēju un, eh, ja jūs varat eh, parūpēties par ilgtermiņa investīcijām, par pensiju fondiem, piemēram, eh, dažādām apdrošināšanas kompānijām, tad ir iespējams finansēt infrastruktūras projekts. Nu, jā, tas ir tāds labs ilgspējas piemērs, ko jūs tieši minējāt. Ir, protams, arī dažādi produkti, eh, piemēram, zaļās obligācijas. Noteikti tas ir interesants piedāvājums, ko ir vērts papētīt tuvāk. Ir valstis, kuru uzņēmumiem eh, šķiet, ka tā, tie ir tādi finanšu produkti, kam ir gan finansiāls, gan arī ekoloģisks un sociāls ieguvums. Pievēršoties mazajām bankām, ir valstis, eh, kas tam pievērš vairāk uzmanības. Un es patiešām esmu gandarīts, es, es būšu priecīgs ar jums uh, to disk, par to diskutēt vēl vairāk, un ir arī bankas, kas uh, varbūt uh, darbojas tā nedaudz nostatu no EMS, bet jūs priekšlikums man šķiet veiksmīgs, es ar to iepazīšos vēl tuvāk, un galvenokārt ir jādomā par to, kā mēs varam veicināt izaugsmi, tajā pašā laikā ne, nepaukstinot risku, un nav tādas vienas panācējas, kas palīdzētu pilnīgi visiem, ir jābūt daudzšķaitņainai finanšu sistēmai. Paldies tagad Margot Parker, EFTD grupas vārdā. Uh, good morning, Lord Hill. Labrīt, Lord Hillkongs. Es eh, nevēlos jums atgādināt, ka eh, Junkers un Katainens ir jūs tiešie priekšnieki. Un ja jūs apgalvojiet, ka apvienotajai karalistē nav īpašs eh, status, kādos apstākļos tad jūs varētu iedomāties Lielbritānijas premjeru teikt šādu pašu teikumu? Un eh, ņemot vērā jūsu atbildību par finanšu stabilitāti Eiropā, mans jautājums. Jūs eh, droši vien atviegloti nopūtāties, kad Grieķijas parāda atmaksas termiņš un tam atvēlētā nauda, tas viss tika pagarināts un palielināts. Paldies! Uh, well, I, I... Jā, vispirms par jūsu pirmo, par jūsu pirmo jautājumu. Es nekad ne, neapgalvoju, ka Lielbritānijai nav īpašs status, bet tas, ko es toreiz teicu, kapitāla tirgus savienība kā to redzu, es vienmēr esmu iestājies par kapitāla tirgu savienības veidošanu. Vispirms e, šī savienība ir domāta visām 28 dalību valstīm. Un otrkārt, tie, kur apgalvo, ka e, šis ir projekts, kas ir veidots Londonas Cityjai, Es atbildu šādiem apgalvotājiem sekojošo. Ja e, labi darbojas iekšējais tirgus, atvērts iekšējais tirgus, kurā ir spēcīgi dzīvot spējīgi uzņēmumi, kur piedāvā labas pakalpojumus un ir konkurēt spējīgi, tad jau viņiem ir iespējas neatkarīgi no sēdekļa darboties jebkurā vietā. E, Nākamais jūs uzdotais jautājums par situāciju Grieķijā un par to, kā tas varētu attīstīties. Vienā teikumā varētu atbildēt, un tas ir mans viedoklis, ka jā, ir taisnība. Eirogrupas locekļi, tajā skaitā arī Grieķija, ir viss ir apņēmības pilni mēģināt eh, pārvarēt tos šķēršļus, kuri vēl joprojām ir un eh, vienoties par tādiem risinājumiem, kuri ļautu Grieķijai palikt un veiksmīgi darboties Eirozonā. Tā ir Grieķijas apņēmība, Grieķijas vēlme, un tā ir arī visa pārējo Eirozonas dalībnieku vēlme. Priekšsēdētājs Kapels kundze. Pozicionēt, Ankejā, komisār. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, eh, komisār kungs. Jūs teicāt, ka kapitāla tirgus savienība ir temats, kas mūsu prāts nodarbina jau aptuveni 50 gadus. Es gribēju teikt, ka tagad šīs temats ir iekļūs īpašu, iegūs īpašu aktualitāti, ņemot vērā krīzi. Un Eiropai trūkst apmēram 400 miljārdu eiro investīciju. Tādēļ es gribēju pavaicāt, kā varētu garantēt šīs ilgtermiņa investīcijas. Jūs savā zaļajā grāmatā sakāt, ka ir 12 miljārdi eiro, ko ir iespējams piesaistīt no institucionāliem investoriem, piemēram, apdrošināšanas uzņēmumiem un pensiju fondiem, ko varētu investēt reālajā tautsaimniecībā ar Junker plānu 315 eh, miljārdu apmērā un EFSI strateģisko investīciju fondu ir iespējams piesaistīt jaunus līdzekļus, bet EFSI ir paredzēts tādam vidējam termiņam, nevis ilgtermiņam. Un viens no mērķiem jūsu plānā ir šis ilgtermiņa investīcija fonds. Vai jūs varētu pastāstīt, eh, kā jūs motivēsiet šos investīciju fondus, lielos investīciju fondus, piemēram, apdrošināšanas uzņēmums, lai viņš šos līdzekļus varētu tā mērtiecīgi investēt tieši Eiropas eh, infrastruktūras projektos, un kā jūs tuvināsieties uh, šo ilgtermiņu investīciju fondu izveidē, lai varētu veicināt tautsēmniecības izaugsmu Eiropas Savienībā. Paldies! Well, I think... Uh, Jā, es uzskatu, ka atbildot uz jautājumu, kā veicināti ilglaicīgas investīcijas, atbildu šo jautājumu ir ārkārtīgi būtiska, veidojot kapitāla tirgus savienību. Un Mēs pēdējā laikā, teiksim, pagājušā gada beigās e, esam strādājuši, lai izveidot Eiropas ilglaicīgo investīciju fondu, un e, mēģināsim e, šo fondu palaist un piesaistīt tam līdzekļus pēc iespējas veiksmīgāk. Bet ja mēs vēlamies, lai kapitāla tirgus savienība veiksmīgi darbotos, tad ilglaicīgas investīcijas, tā tad uh, aktīva pārvaldība, pensiju fondu pārvaldība, finanšu tirgu pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga, jo, protams, uzņēmumiem ir jābūt pārliecībai, ka ilglaicīgi viņu investīcijas apmaks apmaksāsies. Ja mums izdosies to nodrošināt, tad eh, mēs eh, radīsim priekšnoteikumus ilglaicīgu investīciju piesaistīšanai, un tas jau mums visiem nāks par labu. Jums piekrītu, ka 315 miljārdi Junkera plānas eiro, Junkera plāna eiro ir sākums ilglaicīgu pasākumu kopumam, un tas e, ir sākuma etaps kapitāla tirgus savienības veidošanai, kas atmaksāsies ilglaicīgi. Paldies komisāra Hilla kungam, saka priekšsēdētājs. Diemžēl mums ir jābeidz mūsu stundu ilgā sēde jo, kā jau komisārs teica, viņam ir jādodas uz Ameriku. Tāpēc atvainojos tiem kolēģiem, kuriem neizdevās uzdot jautājumu. Vēlreiz pasakos jums, Jonathan Hilkungs, paldies par jūsu prezentāciju, paldies par ļoti interesantajām diskusijām un turpināsim mūsu sadarbību strādājot pie zaļās grāmatas kapitāla tirgus savienībā. Paldies! Please may I ask the press to. Es vēlētos lūgt preses pārstāvis atstāt šo telpu, jo mums ir jāsāk nākamā darba kārtas punkta izskatīšana. <laughs> Please, can I ask you to take seat? Paldies, es vēlētos jūs lūgt ieņemt jūsu vietas. Colleagues, please, we are... Paldies, kolēģi, mums ir jāsāk. take seat or leave the room, please. I welcome. Kolēģi, es eh, vēlētos šeit sveikt Eirogrupas prieksēdētāju Jorenu Daiselblūmu. Un uh, turpināsim mūsu ekonomisko dialogu. Tātad eh, ekonomisks dialogs ar Eirogrupu un tās pārstāvjiem ir būtisks instruments, ar kura palīdzību Eiropas parlaments eh, dod savu artavu Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā. Tas ir arī demokrātiskās eh, atskaits un demokrātisko principu īstenošanas instruments. Eirogrupa ir ārkārtīgi interesanta institūcija, kurai ir atvēlēta neformāla loma. Tātad Eirogrupa nav likumdevēja institūcija, tomēr tā ir ārkārtīgi būtiska loma. Eirogrupai ir atvēlēti būtiski uzdevumi, un, protams, tās galvenais uzdevums ir veidot stabilitātes mehānismu vai mehānismus, kuri ir ekonomiskās un monetārās savienības pārvaldības pamatos. Ir vairāk mehānismu, kuri ir starp valdību līmenī atrunāti, un tāpēc Eirogrupas loma ir vēl jo būtiskāka, un Eirogrupas um, demokrātisko principu izpildes atskaitīšanās iedzīvotājiem arī ir būtiski. Tagad paldies eh, Dīselblūmu kungam par to, ka jūs iesaistaties dialogā un diskusijās ar parlamentu. Mūsu darba kārtībā šim ekonomiskajam dialogam ir paredzēts Eirozonas ekonomiskās situācijas pārskats, Un eh, esam arī Eiropas eh, pusgada stratēģiskā etapa noslēgumā, bet eh, mēs šobrīd mēģinam vienoties par palīdzības programmu Grieķijā, bet uzklausīsim Taiselblūmu kunga teikto par to, kad notiks nākamie dialoga etapi, kad tiks organizēts nākamās konferences un eh, ko darīt ar Grieķijas valdības vakardien iesniegtajām idejām. Bet tagad dodu vārdu jums. Paldies, eh, paldies priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Man ir ļoti liels prieks atkārtot uzkāti uzstāties ekonu komitejas sēdē. Pirms pieskaramies Grieķijai, varbūt vispirms vispārīgākos terminos par ekonomisko dialogu, jo mēs jau nerunāsim tikai par Grieķiju vienu. 1. janvārī eh, Lietuva kļuva par 19. eirozonas locekli, līdz ar to eiro, eh, eirozonā Lietuvas iekra, iekļaušanās tika apsveikta. Lietuva ir ļoti daudz panākusi tieši finanšu krīzes apstākļos, veicinot ekonomisko stabilitāti un pārēju no lita uz eiro ir notikusi ļoti veiksmīgi par ekonomiskajiem eh, priekšnoteikumiem un skatu. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par Eirogrupas nākotnes idejām, un mēs esam piesardzīgi optimisti, jo ekonomiskā izaugsme ir šogad paredzēta 0,3% apjomā, un eh, mēs domājam, ka 2016. gadā tas jau varētu būt 1,9% iekšējais pieprasījums ir palielinājies un eh, saskaņā ar ECB kopīgo monetāro politiku eh, šo politiku veiksmīgi ietekmē arī zemās eh, enerģijas cenas. Un tomēr saglabāsim reālu skatījumu. Adekvāta monetārā politika viena pati nenodrošinās ekonomisko izaugsmu, tāpat to nenodrošinās tikai un vienīgi zemes naftas produktu cenas. Mums ir jāsniedzās pēc eh, struktūrālu reformu īstenošanas, un tas ļaus valstīm nodrošināt struktūrālas investīcijas, un tas savukārt ļaus eh, ekonomikām būt konkrēt spējīgākām. Fiskāliem pasākumiem un ierobežojumiem joprojām ir būtiska loma, lai nodrošinātu stabilitāti daudzās valstīs būtiska struktūrālās politikas īstenošana un šādas politikas sagatavošana ir viens no lielākajiem izaucinājumiem. Ja mēs ECB likviditātes vēlamies pārvērst adekvātos izmantojumos, tad eh, ir jāizveido instrumenti, lai mēs pārveidotu kā produktu, tā arī pakalpojumu tirgu. Investīcija klimatam ir jātiek uzlabotam, un eh, mums vajadzētu pārcelt nodokļu slogu no strādājošo daļas pleciem uz citām jomām. 14. gadā Eirogrupa sagatavoja rekomendācijas, kurās mēs vienojāmies par kopīgajiem principiem, kā samazināt nodokļu slogu strādājošajiem. Un eh, Eirogrupas rekomendācijas pagājušajā gadā uh, tika izskatītas kopīgi ar citiem politikas veidotājiem, un mēs mēģinājām izveidot tādu kopīgu, kops, tādu kopsaucēju, kas būtu pieņemams vis, visiem. Ekofinā notiek eh, darbs pie Eiropas eh, attīstības plāna, un eh, es zinu, ka arī parlaments šajā darbā piedalās. Mēs vēlamies nodrošināt dzīvot spējīgas investīciju projekts, kuros piedalītos kā sabiedriskie, tā arī privātie līdzekļi un kas tiešām sniegtu nekavējošu situācijas atvieglojumu iedzīvotājiem. Tam ir nepieciešama publiska instrumenta, tam ir nepieciešams iekšējā tirgus stiprināšanas darbs, Mēs e, jau šeit pieminējām kapitālā tirgus savienību, enerģijas tirgus, vidas apstākļi, tas viss rada investīciju iespējas. Par fiskālo politiku. Esam panākuši daudz. Kā zināms, Eirozonā deficīts ir samazinājies un šobrīd tas ir vidēji 2,6% no IKP, tāds skaitlis bija 14. gadā, un šogad mēs to paredzam 2,4% no IKP apmēros šogad. E, joprojām tas ir pārāk augsts, mūsuprāt, pārāk augsts, un mums ir nepieciešami papildus buferi, kā nākotnē cīnīties pret e, ekonomiski negatīvām tendencēm. tendencēm. Ja otro gadu pēc kārtas decembrī Eirogrupas sēdē tika izskatīts budžeta plānojuma ideja kopums. Eirogrupa ļoti uzmanīgi izvērtēja to, ka ļoti daudzās dalību valstīs ekonomikas un stabilitātes pakta īstenošana ir liktas spēles. Dalību valsts ir gatavas izvērtēt savus riskus un runiet par tā saucamajiem kritēriju izvērtēšanas principiem. Un komisija martā paredzētajā Eirogrupas sanāksmē nāks klajā ar priekšlikumiem. Protams, ja komisija tos līdz tam laikam būs sagatavojusi. Tagad eh, pārcelsimies uz tā saucamajām programmu valstīm un pēc programmu valstīm. Īrija un Portugāla pēc programmas eh, pasākumi tika pabeigti 14. gadā. Īrija ļoti labi tiek galā eh, prognozes ir ļoti pozitīvas, un 14. gadā eh, šis procents bija 4,8 un 3, 15, 15. gadam tas ir 3,5. Nodarbinātības skaitļi pieaug īrijā un ir paredzēts, ka eh, stabilizācija turpināsies arī šogad. Portugāla ekonomiskā un finanses situācija turpina uzlaboties, fiskālā politika, striktums un citas politikas tiek īstenots veiksmīgi, konkurētspēja palielinās un iekšējais pieprasījums pieaug. Un komisija uzskata, ka Portugāles ekonomika turpinās atvesaļoties un nodarbinātības skaita turpinās pieaugt. Tas pats attiecas arī uz Kipru. Uh, Tātad Kipra piedalīsies šajā, šajā programmā fiskālajā sadaļā, un Kipras ekonomiku ir paredzēts redzēt pozitīvos skaitļos 15. gadā. E, un parlaments, e, ja pareizi atceros, līdz 2. martam ir atlicis konkrēta instrumenta īstenošanu un ceram, ka pēc tam šī programma sāks atkal e, veiksmīgi darboties Kiprā. Tagad par Grieķiju. Pagājušās nedēļas ceturtdienā Grieķijas varas iestādes formāli pieprasīja patreizējās programmas pagarināšanu. Tātad termins oficiālajā nosaukumā ir ārkārtīgi garš un nevienam neizrunājams, bet principā tā ir programmas pagarināšana. Mēs runājam ar IFIS obligāciju piešķiršanu, un, ja nepieciešams, to mēs varēsim izmantot Grieķijas banku rekapitalizācijā. Un piekdien Eirogrupa vienojās par būtiskākiem elementiem, ko Grieķijas gadījumā darīt. Mēs vienojāmies, ka Grieķijai ir nepieciešams pietiekams laiks, lai tā izpildītu patreizējā līguma noteikumus. Grieķijas varas iestādes ir griež, griezušās pie Eirozonas partneriem, uh, tajā skaitā arī apsolot, ka tie pieņems tādus lēmumus, kuri neietekmēs negatīvi fiskālos rādītājus. E, Grieķija ir apņēmusies savas finanšu saistības izpildīt, tas e, ir e, labs, laba ziņa visiem kreditoriem. Runiet arī par dažādiem finansējuma mehānismu īstenojumiem un līdzīgi. Ar Grieķijas varas iestādēm vienojāmies, ka Eiropas, kā Pasaules monetārā fonda, Starptautiskā valūtas fonda un arī Eiropas centrālās bankas īstenotie pasākumi turpināsies, bet ja Grieķija izpildīs paredzētos mērķus, tad tā varēs nākt klajā ar savām idejām. Grieķijas valdība ir apņēmusies īstenot eh, ļoti apjomīgas struktūrālās reformas, kas nodrošinās finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanu un stiprinās arī sociālo un darba tirgu. Vakar eh, vairākos plasaziņas līdzakļos parādījās ideja, ka Grieķija varbūt gluži to nu nedarīs, bet komisija un citas finanšu iestādes šorīt eh, izvērtē Grieķijas sagatavoto sarakstu un nāks klajā ar pirmo pārskatu par to, vai tas ir adekvāts sākums. Balstoties uz frien, eh, piekdien panākto vienošanos, Eirogrupas dalību valsts uzsāks eh, nacionālas procedūras, lai paredzētu šo četru mēnešu pagarinājumu periodu turpinājumu. <clears throat> Grieķijas varas iestādes pēc tam uzsāks paredzēto pasākumu kopumu īstenošanu, balstoties uz eh, ar institūcijām panākto nolīgumu un ar Eirogrupu panākto nolīgumu. Šis eh, pārskata process to pabeidzot, eh, mēs turpināsim IFS e programmu un 14. gada skaidri tiks ņemts par paņām, par pamatu. Eh, šīs obligācijas eh, tiks turpināts izmantot arī šajā pagarinātajā periodā, bet šīs, or, šīs obligācijas parādīsies tikai tad, ja SSM kā uzraudzītājs to gribēs. Kā jau teicu, piekdien un šodien panāktā vienošanās, šodien, šonadēļ arī dalību valsts parlamentos tiks diskutēts par Grieķijas situāciju. Vissvarīgākais šobrīd ir nodrošināt uzticēšanos starp visām iesaistītajām pusēm un palīdzēt Grieķijai noturēties uz uzsāktā ceļa. Protams, ka Grieķijai būs nepieciešams laiks, lai izpildītu visas savas apņemšanās, bet cerām, ka piekdien panāktā vienošanās to visiem ļaus. Thank you to the Eurogroup press. Liels paldies Eirogrupas uh, priekšsēdētājiem. Un tagad sāksim jautājumus un atbildes. Vispirms uh, Burkhards Bāls, EPP koordinators. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Dīselbloma kungam par to, ko viņš ir darījis, ir cevišķi pēdējo nedēļu laikā, viņš savu darbu ir veicis godam. Es ar lielu interesi klausījos jūs prezentācijā. Jūs teicāt, ka Grieķijas valdība bez vilcināšanās ir iesniegusi šo minēto sarakstu. Es vakardien uzmanīgi izlasīju interviju ar Grieķijas finanšu ministru Varu Faki. Viņš teica, ka Eirogrupa īstenībā eh, lūdza, lai šis saraksts tiktu sagatavots otrdienas rītā, nevis eh, tā nebija Grieķijas iniciatīva. Es gribētu atklāt atbildi no jums, kam tad īsti ir taisnība. Jūs teicāt, ka atkal ir jāatjauno uzticēšanās Man rodas tāds iespējas, ka sevišķi pēdējā nedēļa laikā, kopš uh, savas uh, pilnvaras ir uzņēmusies jaunā Grieķijas valdība, ir zaudēts ļoti daudz uzticības. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai jums patiešām šķiet, ka ir iespējams arī tagad nekavējoties atgūt šo zaudēto uzticību. Protams, jāuzdod arī jautājums, cik nopietni šīs reformas uztver Grieķijas valdība. Nu, tās jau varēja daudzus gadus tās veikt, un jūs, kā Eirogrupas prezidents, arī esat gūst pietiekam daudz pieredzes. Mēs esam dzirdējuši ļoti daudz solījumu. Nu, cik nopietni tas tagad ir domāts? Paldies! Thanks very much for your question. Lielas paldies par jautājumiem. Vispirms jāsaka, ka nebija nekādas vilcināšanās, un es nevaru teikt, ka uh, kāds būtu bijis atbildīgs par to, kas nenotika. Proti, Grieķijas valdībai tika. Grieķijas valdībai uh, tika lūgts uh, iesniegt savu sākotnējo sārakstu ar reformām uh, pirmdien, un es saņēmu to uh, pulksten 11.15, tātad nebija nekādas uh, vilcināšanās. Katrā ziņā ne jau Eirogrupa pieprasīja vairāk laika. Um, es domāju, ka viss noritēja gludi, un es ceru, ka arī rezultāts būs uh, veiksmīgs. Jūs uzdevāt jautājumu par uzticēšanos. Nu, es domāju, ka jāsaka, pēc pirmajās nedēļās uh, pēc uh, vēlēšanām Grieķijā šī uzticēšanās bija apdraudēta. Un es domāju, ka piekdienas vienošanās ir pirmais solis ceļā uz uzticēšanos un darbu kopā. Un E, jautājums par to, cik nopietni ir e, Groķi, Grieķijas valdības nodama attiecībā uz reformām. Jāsaka, ka šai Grieķijas valdībai ir pavisam cita vīzija par nākotni, un viņi vēlas izmaiņas uh, līgumā. Un, uh, protams, mums jāraugās uz to, vai tiks sasniegt mērķi attiecībā uz fiskālo stabilitāti, ekonomisko atvesļošanos un finanšu sektoru stabilitāti. Bet fleksibilitāte programmas ietvaros vienmēr ir bijusi Mēs vienmēr esam e, diskutējuši ar valdībām, e, centušies arī e, kaut ko mainīt, mainīt grafikus, aizstāt pasākums, un to grasās darīt arī Grieķijas valdība. Bet tā ir jābūt spēcīgas sadarbībai. Tas nevar būt vienpusējs process. Mēs nevaram pateikt, pusprogrammas tagad ir pabeigta un tagad ir jādara kaut kas cits. Nē, mums ir jāsadarbojas nu, vismaz tik tālu, cik tālu Grieķija vēlēsies turpmāk finansējumu neirozonas, un es domāju, ka viņi to vēlas. Tāpēc es domāju, ka viņi ir eh, nopietni un apņēmības pilni, bet šis eh, saraksts nav jauna vienošanās vai līgums, tā ir gluži vienkārši vīzija par to, kādas eh, reformas viņi vēlētos īstenot un kuras reformas viņi vēlētos aizstāt. Un, protams, mums ir nepieciešams laiks, lai izstrādātu jaunu vienošanos, jeb līgumu, kas tālāk tik turpināts, tiks turpināts četrus mēnešus. Paldies! Tagad es un D eh, koordinātori Elīte Ferēra. Liels paldies eh, par to, ka esat ieradies. Man ir divi jautājumi. Vispirms par jūsu atbildēm, kad ekon komiteja jūs uzaicināja ierasties šeit un mēs uzdevām jums jautājumu, cik uh, politiski atbildīga trojka ir bijusi Eirogrupas priekšsēdētājiem. Un jūsu atbilde bija, ka, ka pri, uh, Eirogrupas priekšsēdētājs jūsu rīcībā nav pietiekami daudz personāla, lai vestu sarunas un detalizētāk sakot šai informācijai, un tāpēc jūs uzticējāties komisijas novērtējumam. Pagājušajā nedēļā tomēr Eirogrupas vienošanās sanāksmes laikā um, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu par Grieķijas programmu, to izklāstīja Moskavisī kungs, bet Grieķijas pusi nepiekrita un tika iesniegts jauns priešlikums, un tas viss radīja arvien lielāku spriedzi, līdz ar to tika apdraudēta uzticēšanās, tas bija vērojams arī finanšu tirgos, tātad viss šī novilcināšanās. Tātad, kas gal galā notika, kurš ir atbildīgs par šīs situācijas pārvaldīšanu un vai jūs uzticaties komisijai? Un otrs jautājums ir uh, par tā dēvēto follow-up. Šobrīd norit sarunas un mums ir jāstabilizē gaisotni šajās uh, sarunās. Kā jūs varat uh, komentēt Drago, Dragī kungu teikto par to, ka Eirozona tiks, tiks saglabāta, lai arī ko tas maksātu, un arī Junker teiktais ka, par to, ka Grieķijas izstāšanās nenotiks. Vai šis jautājums nepārtraukti ir jūsu darba kārtībā un kādā gaisotnē jums ir jāved šīs sārunas par struktūrālajām reformām? Paldies! Thank you! Paldies! Vispirms, un to esmu teicis jau iepriekš, institūcija darbs ir uh, konsultatīvs uh, darbs Eirogrupa, Eirozonai un Eirogrupai. Un, protams, ka mans sekretariāts ir diezgan uh, neliels, un tāpēc mēs cenšamies visi kopā ar ECB komisiju strādāt pie šīm programmām, bet gal galā, protams, tas ir politisks lēmums. Un ikreiz, kad cilvēki saka, ka trojka ir vainojama, tad es saku, ka ir jāvaino Eirogrupa, jo te tiek pieņemts pēdējais lēmums un te tiek piešķirt līdzekļi. Taču jūs atsaucāties uz komisijas eh, priekšlikumu. Eh, gal galā tās bija sarunas starp Grieķiju un pārējo Eirozonu notika vairākas sanāksmes, kuras bija nepieciešams, lai rastu risinājumu kur varētu atbalstīt gan Grieķijas valdība, gan arī pārējie 18 ministri. Tāpēc es domāju, ka mums bija nepieciešams šis laiks, un paraugoties uz šīm pāris nedēļām, arī Grieķijai bija nepieciešams laiks, lai saprastu, kāda ir tās nostāja finansiāli, politiski. Mums bija jāved sarunas Eirogrupas ietveros par to, kā mēs varam eh, mainīt un kā mēs nevaram mainīt līdzinājās vienošanās. Es domāju, ka iznākums bija pozitīvs. Tāpēc es negrasos uh, tagad detalizēti uh, apspriest, kā uh, tas viss noritēja. Es domāju, ka rezultāts uh, ir apsveicams. Es lielā mērā piekrītu Dragi un Junkeram par to, ka Greks, par Grexit nav runa. Mēs neesam uh, gatavi pat par to domāt. Mans mērķis ir saglabāt eirozonu neskartu, spēcīgu eirozonu. Mēs esam apņēmības pilni strādāt kopā un turēties kopā. Dažkārt to darīt ir grūti, mēs saskaramies ar problēmām, bet gal galā mēs turēsimies kopā. Tāda ir man nostāja, tāda man apņemšanās. Paldies! Paldies! Tagad ECR grupas vārdā Sampoterho. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos turpināt par to pašu jautājumu, Dīsel Brom, Brom kungs. Brom, Pēc uh, Sīrijas uzvaras vēlēšanās parādījās uh, baumas, pat ja jūs teicāt, ka jūs par to nevēlaties runāt, parādījās baumas par uh, šo Grexit un uh, parādījās baumas arī par to, ka Eiropas centrālā banka ir apsvērusi šo iespēju un dažas dalībās ir gatavojušās iespējamai Grieķijas izstāšanās uh, no Eirozonas. Nu, šobrīd šķiet, ka tas nenotiks uh, vismaz netuvākajā uh, laikā, bet eh, paraugoties uz notikumu attīstību, mēs nezinām, cik eh, spēcīga ir jaunā valdība, un mēs nevaram izslēgt iespēju, ka uh, Grieķijas izstāšanās, jo draudi joprojām pastāv. Juridiskā noteiktība par to, kā uh, kāda valsts varētu izstāties no Eirozonas, neizstājoties no Eiropas Savienības, varbūt šāds scenārijs ir jāapsver. Un līdz ar to mans jautājums ir sekojošs. Kāda veida politisko, uh, juridisko uh, uh, ietvaru jūs apspriedīsiet ar Eirozonu ja un Eirogrupu, lai novērstu iespējamo uh, negatīvo uh, ietekmi uz pārējo uh, Eirozonu? Un, un, un liels paldies par jūsu atbildi. Eh, kā jūs zināt, saka priekšsēdētājs, tas nav paredzēts līgumos. Bet tagad, protams, politiskais viedoklis no uh, Eirogrupas priekšsēdētāja. Jā, tā, protams, ir lieliski atbildes, saka Dīsablām kungs. Jā, vairākas dalībvalstis tam gatavojās. Es dzirdēju um, par vienu valdību, kas, te, kas gatavojas tam, un tā bija Lielbritānijas valdība. Nu, vismaz Tik daudz es dzirdēju mēdījos. Bet uh, uh Briti šobrīd vēl nav Eirozonā. Jā, nu ir ļoti spēcīga politiska vienošanās par to, ka mums ir jāsaglabā Eirozonas integritāte. Es domāju, ka tas ir izšķirīgi. Ja politiķiem nav šādas apņemšanās, tad tas, protams, uh, sūta ļoti negatīvu signālu un tas apdraud uzticēšanos monetārai savienībai. Varbūt jums nav šādas uzticības, bet man tāda ir. Es domāju, ka mēs, protams, daudz ko varam uzlabot, vienmēr mēs varam uzlabot, un to mēs esam darījuši pēdējo divu um, gadu laikā. Mēs esam spēcinājuši monetāro savienību, mēs esam spēcinājuši ietvaru, bet es um, nedomāju, ka um, būt liederīgi nepārtraukti uh, atgriezties pie uh, šī scenārija apspriešanas, proti, ka kāda dalībās varētu izstāties no Eirozonas. Ļoti daudz ir ticis darīts, lai stiprinātu mūsu savienību, un es domāju, ka mums ir jāpaliek uz šī ceļa. Vairākas valsts joprojām ir ekonomiski jūtīgas. Un atbilde jeb risinājums ir visiem kopā strādāt pie vājām pusēm, uzlabot tās, ir iespēja kā to paveikt. Bet mēs esam apņēmīgi pilni to arī paveikt. Jā, jums vēl viena minūte. Jā, varbūt es pārfrazēšu jautājumu. Mēs bijām ļoti tuvu tam, uh, lai tas notiktu, proti eh, bija valdība, kas pirms eh, vēlēšanām nāca klajā ar priekšlikumiem un solījumiem, bet šobrīd tā tos ir atsaukus. Bet eh, kas notiktu, ja valdība neatsaukt savus solījumus, ja būtu šāda te iespēja, ka valsts izstājas? Ko mēs darītu, ja mēs neesam gatavi? Atbilde. Es neiesaistījos politikā, lai spekulētu, vai es iesaistījos, lai eh, paveiktu darbu un panāktu rezultātu, ko mēs vēlamies. Un rezu, rezultāts ir eh, tas, ka mēs vēlamies, lai Grieķija paliktu Eirozonā. Grieķijas uh, sabiedrība joprojām spēcīgi atbalsta šo palikšanu Eirozonā. Mums ir uh, jāpanāk uh, tas, lai mēs. Uh, dot viņam šī iespēja. Un, protams, ka tam būs nepieciešams laiks, tam būs nepieciešama apņēmības pilna rīcība no politiķa puses, vispirms, protams, Grieķijā, bet arī Eirozonā. Un tieši pie tā mēs arī strādājam. Paldies tagad Aldi grupas vārdā. Niegan Hoizēns kundze. Paldies priekšsēdētāji kungs. Jerūn. Ja Man ir prieks tevi redzēt parlamentā. Pagājušo nedēļu laikā mēs atkal bijām liecinieki grieķu drāmai, un mēs zinām, ka vēl pēdējais cēliens nav izspēlēts. Un arī reformas joprojām nav veiktas. Es saprotu, ka vēl tādu patiesu atbildes ne, nevar šodien dzirdēt, ir par agru. Un tagad tiek. Uh, izmantoti pēdējie instrumenti, kā jūs varat parūpēties, lai Eirozonas valsts atkal kļūtu konkurētspējīgākas, un kā tagad eh, jūs, kā Eiropa, Eiro grupas priekšsēdētājs, varēsiet parūpēties par to, lai valsts patiešām īstenot reformas, jo aplūkojot stabilitātes un izaugsmas paktu, mēs redzam, ka tajā ir uh, spēcīgāk šī stabilitātes komponente, un. Uh, Tagad mēs uh, zinām, eh, kāda ir šī pakotne, bet ko tad īsti ar to iesākt? Un šķiet, ka arī Francija ir uh, sev iedavusi garāku termiņu. Ko tad īsti darīt un kā mm, patiešām gādāt, lai valsts veiktu šīs struktūra reformas, tas varbūt vien, ir vienīgais palīga līdzeklis, lai Eiropa patiešām kļūtu konkurētspējīgāk. Thank you very much. Um... Paldies. Paldies par jūsu jautājumu. Es domāju, ka ir tomēr iemesls būt kaut nedaudz optimistiskiem. Nesenajā ECO ziņojumā bija runāts par uh, struktūra reformu augļiem eh, Eirozonā ir vairākas valsts, kas šīs reformas ir veikušas, protams, programmas kontekstā, bet, piemēram, Baltijas valstīs arī reformas joprojām turpinās, tāpat kā Nīderlandē, manis pārstāvētajā valstī. Un jāsaka, ka eh, šie reformu iedīgļi patiešām kļūst spēcīgāki. Un jāsaka, ka citreiz tieši tieslietu, eh, tiesi, likumdošanas sistēma var būt galvenais eh, šķērslis eh, investīcijām. Jā, runājot par Franciju, ESO atzīmēja, ka ir bijušas arī vairākas darba tirgus reformas, un arī Francija tomēr šo to ir sasniegusi. Kā mēs varētu parūpēties, lai šis process kļūtu tāds uh, efektīvāks, um, auglīgāks? Jāņem vērā, ka fiskālā kontekstā tik daudz nav panākts, bet mēs runājam par uh, labāku koordināciju Eirogrupā, mēs uh, reformas joprojām esam iekļāvuši savā darba kārtībā, raugoties, kas notiek valstīs, kā reformas tiek īstenotas no valsts uz valsti, kāda ir parauga prakse, piemēram, nodokļu reformas nodokļu sloks uz darba spēka pleciem un tā tālāk. Es domāju, ka pirms apmēram pusotra gada, diviem gadiem mēs mēģinājām sasaistīt fiskālās reformas, jo, protams, daudzām reformām ir tādi, tādas labvēlīgas sekas uz budžetu, pensiju reformas nedaudz atvieglina šo fiskālo spiedienu uz uh, budžetu, tāpat arī uh, veselības aprūpas sistēmu reformēšanu to uh, padara mazāk nospriegotu. Un tādā veidā dalība valsts var arī iegūt laiku, lai uh, eh, sasniegtu šos vidustermiņa mērķus. Mums ir jāsaprot, kā šo reformu procesu padarīt efektīvāku, lai tas uh, labvēlīgi ietekmē arī citas jomas. Es jums pilnībā piekrītu, ir nepieciešams struktūrāls reformas. Protams, visas valsts nav identiskas, mums ir rūpīgi jāapzina, kādas ir vajadzības dalību valstīs, un dažreiz tas ir jādara solīti pa solītim, mēģinot par jebkuru ceru, cenu izvairīties no negatīvām sekām. Un uh, eh, konkurētspēja nepieciešama Eiropā un ne tikai Eirozonā. Vien, paldies! Dmitris Papadinūs grupas vārdā lūdzu. Tā es Elpīla kungs. Es eh, gribētu jūs sveikt Eiropas parlamentā. Pirms uh, neilga laika es izlasīju šo komisijas uh, sarakstu, komisijai iesniegto sarakstu, ko sagatavos Grieķijas valdība uh, par plānotajām reformām. Šis saraksts tiek vērtēts kā gana labs pietiekams un komisiju jaunās valdības apņēmība arī ir um, padarījis visai optimistisku. Grieķi ir arī gatavi cīnīties pret korupciju, pret līdzekļu izšķiešanu. Vai jūs esat uh, ar komisiju viensprāts? Es gribētu tagad nomierināt Britu konservatīvos un vācu ETP grupas locekļus. Jāsaka, ka Grieķijas Valdība ir ļoti nopietni noskaņota, to atbalsta tauta un Grieķijas pilsoņi. 80% no tiem vēlas, lai Grieķija paliktu Eirozonā, un šī Brexit, jeb Grieķijas izstājas, briesmas eh, nemaz nav tik reāls. Tālāk, 2012. gada eh, decembra secinājumos Eirogrupa teica, ja Grieķijas budžetā būs primāra pārpalikums, tiks uh, veikti papildus pasākumi, lai dzēstu Grieķijas parādu. Arī Broigela institūts ir izstrādājis konkrēts priekšlikums šajā kontekstā, un kā Eirogrupa uh, ir gatava šos secinājumus izmantot, sadarbojoties ar Grieķijas iestādēm. Otrām kārtām jūs ļoti labi apzināties, ka programma, kas tuvojas savām beigām ir izraisījusi humāno krīzi, 25% recesiju, ļoti lielu bezdarbnieku skaitu, ārkārtīgi daudz cilvēku tagad dzīvo um, nabadzībā, pat zem nabadzības robežas, daudzi vairs nesaņem bezdarbnieku pabalstu un piekdienas paziņojumā jūs teicāt, ka ir šis uh, primārais pārpalikums. Un, protams, ir jābūt realistiskiem. Un kad patiešām varētu panākt tādu dinamisku Grīzijas tautāmniecības izaugsmu? Paldies! Paldies par jūsu jautājumiem! Pirmām kārtām, vai es esmu vienprātis ar šo Grieķijas iesniegtos, es esmu vienprāt ar komisiju, vai esmu tikpat optimistiski noskaņots, bet es domāju, ka pirmām kārtām eh, visām trim institūcijām mums ir jākonsultē, un ja visas eh, trīs mm, būs vienojušās, tad šovakar būs eh, ministru konference Eh, un es ceru, ka iznākums būs labvēlīgs. Tādā veidā mēs šo procesu varēsim turpināt. Es teiktu, ka tas ir tikai pirmais solis, eh, tas ir tikai pirmais saraksts un vēl daudz vairāk ir jādara. Un, ja mēs runājam par uh, eh, 12. gada novembra Eiro grupas paziņojumu, mani pārsteidz tas, ka uh, vienmēr atsaucoties uz šo paziņojumu, tiek runāts tikai par vienu vienīgu kritēriju. Jāsaka, ka tur bija virkni dažādi kritēriji. Pirmkārt, tika teikts, ka Eirogrupa varētu apsvērt, ja tas nepieciešams, papildus pasākumus, lai varētu panākt parāda ilgtspēju ņemot vērā, ka ir šis primārais pārpalikums, un ja Grieķija izpildīs priekšnosacījums, kas ir atrunāts programmā, tas gan nav noticis. Tie, tā tas pretēji bija teikt šajā Eirogrupas paziņojumā. Līdz ar to Eirogrupa apsvērs, ja nepieciešams, ja atkal šo parādu atmaksu uh, kaut kādā veidā apdraudēs uh, dažādi apstākļi ir jābūt arī piektajam programmas pārskatam, un mēs minējām dažādas iespējas, kādas pasākums teorētiski varētu ieviest. Ja jūs atsaucaties uz šo paziņojumu, tad lūdzu atsaucoties, atsaucoties uz to pilnībā, nevis tikai uz vienu kritēriju tajā. Un tālāk četru mēnešu pagarinājums palīdzības sniegšanai. Tagad eh, jaunā grieķu valdība varēs pildīt savus solījumus, un mēs varēsim veikt jaunu parāda ilgspējas analīzi un apzināties, kādi papildus pasākumi būtu nepieciešami. Šķiet, eh, es atbildēju jūs jautājumu. Papadim mūsu kungs no zāles runā, bet diemžēl bez mikrofona. Tā tad varu jums atbildēt, saka Dīselblūma kungs ja runājam par šo primāro pārpalikumu, tas ir 2012. gada novembra paziņojums. Mēs tobrīd vienojāmies, ka ir iespējams pielāgot otro programmu. Ņemot vērā to, ka. Year, three this year, four and a half next year. Ņemot vērā šo primārā pārpalikuma pieaugumu un Mums, protams, eh, jāsaprot, ka pagājušā gada beigās Grieķijas ekonomika piedzīvoja atkal recesiju. Un mums ir jāsaprot, vai ka Grieķijas valdībai šie eh, mērķi ir jāsasniedz. Ja ekonomiskie apstākļi to prasīs, tad fiskālos mērķus ir iespējams pielāgot programmas laikā, bet tas nav vienpusējs Grieķijas lēmums. Lai pateiktu, ha, mums vairs šie mērķi neinteresē, mēs tos vairs nemēģināsim sasniegt, un tā jau tas nebūs. Thank you. I think it was a uh, relevant, important conference. Paldies par šo pēcpusdienā. Tad attiecībā uz fiskālajiem mērķiem. Ernests Urtasons no Zaļo grupas. Dīsteldūna kungs. Eirogrupa mēģināja uzspiest Grieķijas valdībai turpināt strādāt pie šīs izgājušās programmas, nosakot fiskālos reizinātājus, ja mēs varētu uzvairītāt eh, zaudēt 20%, nu, ja tik par sakām un kļūda. Un jāsaka, ka ja tiks uh, piemērota primārā pārpalikuma samazināšana, tas Grieķijas pilsoņiem nodarīs vēl, liel, vēl lielāku kaitējumu. Jāsaka, ka jaunā Grieķu uh, valdība mēģina cīnīties pret uh, finanšu, Eirogrupas finanšu ministru vairākumu. Jūs teicāt, ka Grieķijai jāpaliek Eirozonā ļoti labi, bet Grieķijas uh, dalība Eirozonā tiek apdraudies, un jūs mēģināt viņiem uzspiest jaunu vienošanos, un tas atkal nozīmē institucionālu fiasko, tas Eiro. Uh, uh, uzticamību iedragāmi. Diselbona kungs jums arī ir jāpilns atbildība. Eiro grupai ir jāsaprot, ka programma ir cietusi neveiksmi. Un tagad ir jāved sarunas par jaunu vienošanos ar Grieķiju, lai izvestu Grieķiju no šīs krīzes un lai garantētu Grieķijas dalību Eirozonā. Tādēļ man rodas divi jautājumi pirmām kārtām. Vai Eiro grupa ir gatava atzīt, ka programma ir uh, izgāzusies otrām kārtām? pašreizējā Grieķijas valdības finansēšanu, vai jūs varat uh, teikt, ka Grieķijas valdība varēs sekt uh, eh, nepieciešamos rēķinus tieši eh, šajā laikā, ņemot vērā tos solījumus, ko tā ir devusi tautai. Nu, ja tā tas nenotiks, tad nākamos četrus mēnešus mēs piedzīvosim vēl arī liels grūtības. Paldies! Paldies, atbildes! Es nevarēšu atbildēt uz visu, ko jūs vaicājāt. Un nevarēšu reaģēt uz pilnīgi visiem komentāriem. Jūs teicāt, eh, vai arī es uzskatu, ka programma ir cietusi neveiksmi. Nē, es jums nepiekrītu. Es domāju, ka pēc ilgiem recesijas gadiem, pagājuši gadu Grieķija atkal ir uzņēmusi um, ehm, izaugsmas apgriezienus. Protams, um, vēlēšanu laikā bija zināma neizkārtība valdīja apjukums un domāju, ka tagad visiem ir eh, kopīgas ambīcijas atkal Grieķiju tā, ka jūs par katru cenu cenšaties izglābt eiro, un tas ir novedis pie tā, ka mēs par četriem mēnešiem pagarināsim šo palīdzības programmu negatavojamies Grieķijas izstājai, mēs gatavojamies Grieķijas turpmākai ekonomiskai atlapšanai un arī Eirozonas un Eiropas ekonomiskai atlapšanai, tajā skaitā arī Grieķijai. Valstis, kuras varētu atgriezties pie viņu iepriekšējās valūtas tikai tāpēc, ka viņiem neklājas ekonomiski spoži, mums ir jāsaprot, kas eh, notiks valstīs, ja tās atgriežas pie savas iepriekšējās valūtas, šī valūta būs ārkārtīgi vāja. Kas notiks ar viņu parādu skaitļiem? Parādi sasniegs astronomisks līmeņus. Un e, kas notiks ar cilvēku uzklāj, uzkrājumiem šādās valstīs, kas atgriežas pie iepriekšējās valūtas? Kā viens uh, holandiešu ekonomists teica, ja valūtas uh, ekonomi, ja valūtas eh, devaluācija būtu ekonomiskās politikas veiksmīgs instruments, tad visas valstis būtu bagātas. Valūtas devaluācijai ir tikai īslaicīgs seks. Priekšsēdētājs vēlos uzdot papildus jautājumu. Jūs uzskatāt, ka uh, naudas devalvācija būtu nepareiza izvēle, bet mums ir jādomā arī par pozitīviem aspektiem. Proti, tad, kad Grieķija atgriezīsies pie drahmas, uh, tās monetārā politika lau, ļaus mums arī nodrošināt šo parādu atdošanu bez samazinājumiem. Vai tas tomēr nav labāks risinājums nekā palikšana Eirozonā? Uh, no, I would not agree with you. Um... Nē, nu, jums nepiekrītu. Es uzskatu, ka Grieķijai no tiesas palīdzētu ja mums izdosies stabilizēt situāciju, un to mēs darām, Grieķijai eh, palīdzētu tas, ja valsts aparāts un nodokļu iekasēšana darbotos daudz labāk un godīgāk. Nodokļi, nodokļi un vēlreiz nodokļi. Es domāju, ka tieši valsts aparāta sakārtošana un nodokļu sakārtošana ir ļoti svarīga Grieķijas ekonomikai, un jūs piedāvātā situācija vēl tikai pasliktinās. Prieksēdētājs, paldies, Delangas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es runāšu eh, holandiešu valodā, bet eh, es eh, vēlētos pajautāt Eirogrupas priekšsēdājiem, kurš arī tomēr ir holandietis, kāpēc es, jā, bet nu es runāšu holandiski. Pagājuši nedēļa ir parādījušies politiski pasākumi, kuri ir izveidojuši daudzas jautājumus, tātad. Uh, Iespējams, ka mēs esam tikai ieguvušos četrus mēnešus. Ko mēs darīsim pēc četriem mēnešiem? Vai mēs atkal neuzdosim šos pašus jautājumus? Un ko tad institūcijām vajadzētu darīt šo četru mēnešu laikā vai pēc četriem mēnešiem? Ir ļoti daudzas uh, dalību valsts, kuras ir aizdevušas Grieķijai, un vai uh, Eirogrupas prieksēdētājs ir viensprātis, ka ja uh, Grieķija neatmaksās pārējām valstīm savu parādu, kā jūs to nosauksiet, kā jūs to noformēsiet? Grieķija šobrīd eh, smagi kritizē. Un eh, mēs varbūt neesam pamanījuši, ka šī kritika ir ne tikai parlamentā, bet arī citās dalību valstīs. Jūs, piemēram, pieminējāt Francijas panākto, bet eh, struktūra reformas Ja mēs paraugamies uz budžeta deficītu, tas 2012. E, gadā bija zem 3% Francijā, un šobrīd e, Francija sev pati ir atvēlējusi vairāk e, laiku un pateikusi, ka tas būs 2018. gadā. Kā jums šķiet, priekšsēdētāji kungs, cik vēlama tad būtu situācija, ja jūs pret eh, lielu valsti izturaties ar daudz lielāku iecietību nekā pret mazu. Es vēlētos izmantot eh, sakām vārdu, eh, kas ir spēcīgs Nīderlandē. Mēs nedrīkstam izmantot dažādas olektas dažādiem cilvēkiem, prieksēdētājs. Paldies, jā, es atbildēšu tomēr angliski. Tātad, kas notiks pēc četriem mēnešiem? Uh, Četri mēneši ļaus mums darīt ko? Pabeigt patreizējo programmu, salīdzināt eh, parādus, turpmākos izaicinājumus finansēm un arī citas izaicinājumus un problēmas Grieķijā un balstoties uz šo izanalizējumu mēs Grieķijas valdībai piedāvāsim turpmākos soļus. Eirogrupa vienmēr ir teikusi, ka ja Grieķija īstenos eh, tai piedāvāto programmu un tajā atrunātos mērķus, tad mēs, Eirogrupa, Eirozona, esam gatavi arī turpmāk atbalstīt Grieķiju. Jūs teicāt, eh, ko tad vajadzētu darīt šo četru mēnešu laikā un pēc tam? Nu, redzēsim. Bet taisnība jums ir tajā ziņā, ka Eiropas institūcijas eh, turpinās būt iesaistītas Galvenokārt tāpēc, ka šī starptautiskā valūtas fonda programma, kur turpināsies vēl līdz nākamā gada vidum, tajā ir iesaistītas eh, dažādos līmeņos dažādas Eiropas institūcijas, un Grieķija šobrīd ir apņēmušies šo programmu izpildīt. Kaut arī varbūt nebūs tādas eh, turpmākas programmas vai līguma, tad vispirms šī patreizējā programma būs eh, jānovērtē un jāizvērtē. jo, kā jau jūs teicāt, ir valstis, kuras Grieķijai ir aizdevušas un kurām ir būtiskas parāda atguves intereses Grieķijā. Par Franciju. Jūs jau ziniet manu nostāju, es uzskatu, ka gan pret lielām, gan mazām valstīm ir jāizturs vienādi. Un komisija ir pieļāvusi kā Francijai, tā arī pati sev lielāku laika māržu, lai pārbaudītu dažādus skaitļus. Neesmu pārliecināts, vai visi priekšlikumi šobrīd ir izskatīšanai iesniegti, bet, kad tas būs noticis, tad komisija tos izvērtēs un marta sākumā griezīsies pie Eirogrupas ar savu vērtējumu. Tas ir ārkārtīgi būtiski visam kopīgajam fiskālajam ietvaram, lai arī Francija tam piekristu gan fiskālos terminos, gan arī reformu terminos. Es e, tikai uh, citēju OECD teikto, kurš tikās Parīzē un uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai liela ekonomika Eiropas sirdī uh, arī izpildīt eh, ap, mūsu apņemšanās, un tas jau notiek. Paldies, eh, Eva Keilī no S&D politiskās grupas. Well, uh, seems like... Paldies. Tā kā Grieķija un Eirogrupa ir mūsu uzmanības fokusā, un Eirogrupas eh, prasības taupības pasākumu īstenošanā, kā mēs zinām, 30% bezdarbnieku Vai jūs to uzskatiet par adekvātu panākumu? struktūrālās reformas, kuras nepieciešams īstenot ilglaicīgi un eh, kuras ir nepieciešams, lai Grieķija nekļūtu maksāt nespējīga. Jā, ja likviditāte pārsniegs noteikti robežu, tad tas būs nāvējoši Grieķijai. Mans jautājums būs saistīts ar šo nāvējīgumu. Iepriekšējā valdība pēc divu mēnešu tehniska programmas pagarinājuma ir piedāvājusi kredītlīniju ECCL. Un e, tagad, kad Eirogrupa ir e, paredzējusi par desmit mēnešiem pagarināt šo programmu, kas tad notiks jūlijā? Vai e, būs paredzēts jauns aizdevums? Vai jūs uzskatiet, ka Grieķija saņēmis visu tai paredzēto naudu vēl 14. gadā, jo es nezinu, kā ir paredzēts, piemēram, marta finansējums. Grieķijas valdība ir piedāvājusi to finansēt caur ELA, un Grieķijas e, bankas ir gatavs to nopirkt. Vai tas jums ir pieņemams šis priekšlikums? Un trešais jautājums. Grieķijas valdība, vismaz pēc man zināmā, ir sagatavojusi divus eh, likuma priekšlikumus. Viens eh, simts investīciju idejas un otru, kā aizsargāt parādos ieslīgušās mājasēmniecības no ūtrupas. Vai jums šķiet, ka šie divi plāni tiks pieņemti, vai tie nonāks eh, zem trojkas āmura pēc aprīļa? Um, thank you. Paldies. Jā, ar iepriekšējo valdību vestajās sarunās mēs tiešām mēģinājām runāt par uh, tā saucamajiem stiprināto noteikumu kredītiem. Tātad eh, jau pašā sākumā tiek atrunāta strikta kritērija un tad tiek sniegts kredīts. Vai tas tā notiks, redzēsim. Ir jāsaprot, ka šeit kredītlīnijai, lai tā darbotos, mm, valstī ir jābūt pieejai tirgumu tai pēc būtības ir jābūt spējīgai būt pašpietiekamai finansiāli. Tikai tad, ja tirgus eh, kropļojumi vairs eh, nav spēkā, var šķi, piešķirt šo kredītlīniju. Bet eh, pirmais jautājums jau ir tāds, vai Grieķija būs spējīga sevi finansēt no tirgus instrumentiem pēc četriem mēnešiem. Uz šo jautājumu neatbildēšu, ļaušams pašiem iedomāties iespējamo atbildi. Kas e, notiek ar 14. gada nesamaksātajiem maksājumiem? Protams, ka e, programmas izpildes gaitā maksājums nosaka iepriekšējo programmas etapu izpildi, un iepriekšējā etapa pārbaude ir bijusi pirms eh, kāda brīža, tāpēc jau kādu laiku eh, no programmas Grieķijai nekas nav ticis maksāts, kad jaunā valdība tagad parakstījusi programmas turpinājumu un turpinās īstenot programmā paredzētos pasākums, tad mēs varam atkal atgriezties pēc šo pasākumu, tiešo pasākumu izpildes novērtējumu un atkal piešķirt Grieķijai naudu. Martam tā saucamie tēmaksājumi. ECB ir lēmusi, ka Grieķijas bankas vairs nevar eh, ņemt papildus aizņēmumus T maksājumiem. Tāpēc ja mēs nevaram eh, pieprasīt eh, T maksājums un Eiropas centrālā banka to turpinās īstenot tādā pašā līmenī, kā tas ir līdz šim Grieķijas bankās. Uh, Tāpēc eh, aizsargāt Grieķijas bankas tas ir ļoti eh, viedi. Jūs pēdējais jautājums ir par diviem īpašiem likumiem, kas tiek šobrīd izskatīti Grieķijas eh, likumdevēju aprindās. Man par to nekas nav zināms. Prieksēdētājs, paldies! Kirstas kungs no EPP. Κύριε Πρόεδρε, ε, είμαι μερικούς μήνες. Paldies, priekšsēdētāji. Es šeit Eiropas parlamentā darbojos tikai vien pāris mēnešus, bet pirms tam eh, biju ekonomisko ziņu redaktors, un es domāju, ka tas ļauj man labāk saprast situāciju. Jo šeit mēs izmantojam diplomātisku valodu, kas eh, bieži vien ir bez seguma. Es domāju, ka ir tikus pieļaut kļūdu pārvaldot uh, krīzi Grieķijā. Un es domāju, ka Dīsablom kungas sniegta atbilda Kailīkundzei to pierāda. Es domāju, ka nav pietiekam daudz finansējuma eh, Grieķijas tautai turpmāko eh, četru mēnešu laikā. Tad, kad mēs eh, lasām ekonomiskās ziņas Grieķijā, mēs redzam, ka ir vajadzīgs tādas un tādas summas īstermiņā tā dēvētajiem tēbils un citiem maksājumiem, bet kā mēs varam rast šos līdzekļus, kā mēs varam rast eh, šiem maksājumiem segumu. Kas attiecas uz Grieķijas valdību, tad eh, šobrīd eh, ieņēmumu no nodokļiem um, netiek iekasēti, ir milzīgs zaudējumi, kas rēķinām miljonos un miljonos. Bet šobrīd tiek apgalvots, ka tiks ieviests nodokļi uh, lai apliktu ar nodokļiem um, bagātākos un ka tas varētu ienest valsts kasē vairākus miljārdus, bet jāsaka, ka viena gada laikā Grieķija ir zaudējusi 12 miljārdus tikai tāpēc, ka sistēma ir tāda, kāda tā ir. Tad mums ir uh, finansējuma trūkums, mums nav pietiekama ieņēmuma. Un nekas netiek darīts, lai rastu šos līdzekļus. Bet pēc um, mēneša mēs pārliecināsimies, ka situācija ir pilnīgi ārpus kontrols. Vismaz es tā saskatu šo situāciju. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, es klausījos jūsos un gaidīju jautājumu. Tas tiešām parādījās pašās beigās. Jā, ir nepieciešams finansējums turpmākiem dažiem mēnešiem, un Grieķijas valdībai noteikti būs jāved sarunas ar institūcijām par to. Līdz šim tā to nav darījusi. Es nezinu, cik akūta ir situācija uh, attiecībā uz uh, finansējumu plūsmu. Mans mērķis ir panākt to, lai šī palīdzības programma turpinātos, darbotos, izskatīt panākto progresu, un ja progress ir panākts, tik mēs varam turpināt. Vismaz tā mēs esam darbojušies ar iepriekšējo valdību un tā grasāmies sastrādāties arī ar pašreizējo valdību. Un mēs nevaram apgriezt kārtību. Paldies! Tagad vārds pervanšai BRSE S un D grupas vadām. Paldies priekšsēdētājiem! Priekšsēdētāji par Grieķiju runājot, vai jums nav tāds iespējas, ka viena no grūtībām slēpjas tajā, ka iepriekšējā valdība um, bija paredzējusi uh, savu atkārtot ievēlēšanu un nebija paredzējusi šādu te, uh, valdības maiņu, un šobrīd, protams, uh, tas viss rada papildus spriedzi. Tālāk, kas attiecas uz struktūrālajām reformām, jūs teicāt, ka um, te ir zināmas grūtības, un vai jūs nepiekrītat tam, ka uh, Daudz struktūrālās reformas rada deflācijas risku, un mums ir jāraugās uz struktūrālajām reformām uh, detalizētāk, un uh, varbūt tam ir nepieciešams vairāk laika. Un vispētot es vēlos vērsties pie viena no priekšsēdētājiem, uh, 24. oktobrī tika pieņemts lēmums turpināt darbu, kas tika uh, īstenots iepriekšējā mandāta laikā. Es vēlētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par analītisko dokumentu, kur komisijas priekšsēdētājs bija sagatavojis, jo mandātā, kas tika piešķirts Eirogrupas vārdā, Jūs minējāt arī solidaritāti un konverģenci, un šis uh, analītiskais uh, dokuments piemin konverģenci tikai dokumentu pašās beigās, pašā pēdējā lapusē, un turklāt vēl diezgan negatīvā veidā, vismaz man tā šķiet. Un man šķiet, ka šajā dokumentā pilnībā tiek ignorēts tas darbs, ko Eiropas komisija ir veikusi 2008. gadā, kad tā uh, izvērtēja eiro desmit gadu darbību. Šajā dokumentā nekas netiek teiks par spillover efektu, par multiplikātoru efektu, par investīciju trūkumu eirozonā. Tāpēc es vēlētos zināt, kād ir, eh, kāds ir jūsu situācijas izvērtējums un vai jūs eh, piekrītat šim te, eh, šai informācijai, kas ir dokumentā, kur, ar kur iepazīstināja komisijas priekšsēdētājs. Um, thank you very much for your... Liels paldies par jautājumiem. Pirmais bija par struktūrālo reformu darba kārtību Grieķijā, vai tam nav nepieciešams vairāk laika, bet jautājums ir, cik daudz laika ir mūsu rītībā. Beres skundze turpina programmas izvērtēšana tika atlikta uh, uz februāra beigām, tāpēc, ka bija vēlēšanas. Tas nozīmē, ka tas liek milzīgu spiedienu uz ievēlēto valdību uh, šai jaunai izvērtēšanai. Man šķiet, ka šāds grafiks uh, tika definēts no iepriekšējās valdības puses un arī no iepriekšējās komisijas puses, un gluži vienkārši pieņemot, ka viss turpināsies tāpat kā līdz šim. Atbilde. Nē, Eh, tas, ka programma tika pagarināta uz pāris mēnešiem, bija saistīts ne tikai ar vēlēšanām Grieķijā, bet arī ar vēlēšanām citās valstīs. Un tāpēc arī tika pieņemts šāds lēmums. Grieķijas valdība uh, uh, organizēja prezidenta vēlēšanas iepriekš, uh, sākotnēji, un tika uzskatīts, ka ar diviem mēnešiem pietiks, bet pašreizējais termiņu pagarinājums uh, dod iespēju pašreizējai valdībai detalizētāk izstrādāt savu plānu, kur mēs tad varam izvērtēt un iekļaut, ja iestrādāt programmā. Jā, jums taisnība, laika bija par maz jaunajai valdībai, lai apspriestu nākotni, un mēs cenšamies tagad rast šo laiku. Protams, uh, iespēja robežās. Otrs jautājums bija par analītisko dokumentu, ar kuru iepazīstināja eh, komisijas priekšsēdētājs Junker kungs. Viņš iepazīstināja ar to arī pārējo eh, triju priekšsēdētāju vārdā. Ja jūs man sakat, vai es to atbalstu, jā, atbild ir jā. Eh, par to, kā mēs varam nostiprināt uh, uh, eirozonas Uh, pārvaldību, tad šī dokumenta mērķis nebija to nodrošināt. Mēs sagatavosim attiecīgi dokumentu jūnijā. Un uh, tas notiks ne tikai iesaistot četrus priekšsēdētājus, bet arī Eiropas parlamentu un dalībvalsts. Un es domāju, ka Junker kungs ir paredzējis iesaistīt visus partnerus šajā procesā. Un tad mēs sagatavosim šādu ziņojumu jūnijā. Tad, tad tas bija tikai tāds analītisks dokuments, lai saprastu, kā mēs varējām nonākt šādā krīzē, ko mēs esam darījuši kopš krīzes sākuma, ko mēs esam darījuši, lai stiprinātos, lai organizētu savu darbu. Vai tas ir bijis pietiekami? Protams, ka atbildi ir nē. Ļoti daudz vēl ir jādara. Bet, nu, tas viss, protams, notiks ar laiku. Tagad EPP grupas vārdā Anenkanda Lārkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jau ļoti daudz jautājumu skāra tieši Grieķiju, un eh, Ja es drīkstu šeit izdarīt izņēmumu, es vēlējos pavaicāt gan par Eirogrupas, gan par Eiropas pusgada nākotni. Un jūs esat tāds kā Um, zināms, Eirozonas uh, uzraugs uh, pēdējo gadu laikā problēmas ir pieaugušas un jāsaka, ka uh, veicot arī ministra pienākums, tas visu tikai vēl sarežģīja. Varbūt, ka Eh, vajadzētu padomāt par tādu pastāvīgu priekšsēdētāju āmatu līdzīgi kā augstajai pārstāvei un vicepriekšsēdētājai. Un tad, piemēram, EMS priekšsēdētājs varētu būt arī Eirogrupas priekšsēdētājs, lai labāk varētu veikt savus pienākumus. Tālāk Eiropas pusgads Protams, tā, tas ir ļoti svarīgs instruments, lai eh, varētu vērot un vērtēt izaugsmi, bet jāsaka, ka ir lielas atšķirības, kā dalība valsts šo semestri īsteno. Uh, Tas bija paredzēts, uh, lai radītu jaunas darba vietas, veikt izaugsmu, bet, uh, diemžēl, dalība valsts savus uzdevumus neveic pietiekami labi, tādēļ rodas uh, makroekonomiskā līdzsvara trūkums, kas atkal var nesel līdzi jaunas briesmas Eiropas Savienībai, ir jābūt tādai um, rīcības spējīgākai. Nevis kaut kas jāsāk darīt tikai tad, kad jau māja ir liesmās. Mums jādomā arī par preventīviem pasākumiem un labāku Eiropas pusgadu īstenošanu. Varbūt, ka būtu lab, laba doma slēgt tādus līgumus starp dalību valstīm, veicot reformas, tajā pašā laikā ievērojot solidaritāti, ja reformas ir tādas sarežģītākas. Paldies. Um, dank u wel voor uw vragen. Uh, the first one is about Paldies par jautājumiem. Pirmais bija par uh, manu lomu. Nu, protams, ne personīgi, bet kā Eirogrupas priekšādātājiem. Jā, jums taisnība. Man ir jādarbojas kā starpniekam un man ir um, jākoordinē šis process Eirogrupā. Pēdējo nedēļu laikā ir bijis grūti to uh, ap, apvienot ar darbu uh, manā valstī, bet man ir izdevies to panākt Bet, protams, ka šī situācija ir uh, izņēmuma situācija. Es uh, strādāju šajā amatā jau nu, divus gadus, un šāda spriedze ir parādījusies uh, tikai divas reizes, un mums abas reizes izdevās tikt ar to galā. Kas attiecas uz nākotni, Eiro grupa ir neformāla uh, starpvaldību ministru sanāksme, un, manuprāt, būtu neloģiski, ka komisija eh, prezidētu šajā sanāksmē. Es domāju, ka šī kombinācija, eh, ka ministrs ir eiro eh, grupas priekšsēdētājs, ir sava priekšrocība, jo ministrs saskars ar līdzīgu politisko situāciju kā viņa kolēģi, un viņš, un tas varbūt saistīts ar budžeta jautājumiem, struktūrālajām reformām. Kā jūs zināt, mans Um, mandāts um, beidzas uh, šā gada vasarā, un varbūt tas arī būs brīdis, kad varēsim izvērtēt uh, šo uh, darbību. Tālāk, es domāju, ka reforma īstenošana no politiskā viedokļa ir grūta visās valstīs. Arī uh, jūsu valstī daudzas reformas, ko komisija ierosināja, netika īstenots, un tas pats notika arī manā valstī. Vispirms ir nepieciešama politiķu apņēmība, un ir nepieciešams arī, lai vēlētāji ļautu īstenot šādas reformas. makroekonomiskā līdzsvara procedūras ietveros komisijai ir iespēja pastiprināt šo procedūru un izdarīt lielāku spiedienu uz dalībvalstīm, bet līdz šim komisija to nereiz nav darījusi. Un es domāju, ka bieži vien, ja ir sankcijas, ja ir iespēja izdarīt lielāku spiedienu uz dalībvalstīm, tad dalībvalsts uh, nepanāk uh, Un, ja un dalībvalstis nepanāk rezultātu, tad komisijai vajadzētu izmantot šos instrumentus. Un uh, tāds ir mans viedoklis, un tas patiesībā varētu notikt arī šogad. Jūsu pēdējais jautājums bija par uh, kontraktiem, jeb līgumiem. Es domāju, ka mums jau tāds ir. Proti, mēs kopīgi esam uzņēmušies atbildību tikt galā ar makroekonomiskā līdzsvara trūkumu, jo īpaši tad, ja tam ir negatīvas pārobežu sekas, un jo īpaši Eirozonā. Un kā jau es teicu, Eiropas komisija ir sava loma šajā jomā, Eiropas komisija ir iespēja arī izdarīt spiedienu, bet es domāju, ka mēs varam izdarīt spiedienu arī viens uz otru, un jo vairāk tas tiek darīts Eirozonas un Eirogrupas ietvaros, un ja kolēģi redz, kādi, kāds risks ar to ir saistīts, tad es domāju, ka mēs varam arī vairāk panākt. Paldies tagad mūsu vicepriekšējais Pēters Simāns. Paldies, Taisalbum kungs. Der Stil der neuen griechischen Regierung hat viele Menschen verstört, auch gerade in dem Land, aus dem ich komme. Jāsaka, ka tas, kas notiek Grieķijā, daudziem sagādā rais, arī Vācijā, kur pārstāv es, bet eh, tāpat daudzi apzinās, ka Grieķijas tauta nav gatava uh, piemēram, veikt privatizāciju, reformēt uh, pensiju sistēmas, uh, veselības aprūpi. Un jūs pieminējāt vārdu elastība. Jūs teicāt, ka ir iespējami pasākumi, ko var samainīt vietām, ja tie noved pie tā paša rezultāta. Bet jāsaka, ka dažādas pasākums var īstenot atšķirīgā laika posmā. Nu, ļoti ātri var eh, iegūt rezultātus, privatizējot un uh, apgriežot momentā pensijas, bet ja mēs uh, tā lēni un uh, pārdomāts virzīsimies uz priekšu, mēs varbūt sasniegsim to pašu tikai ilgākā laika posmā. Gribēju pavaicāt, vai jūs kā Eirogrupas priekšnieks esat gatavs uh, izmantojot elastību? Uh, runāt ar Grieķiju par šo elastību, ņemot vērā ilgāks laika posms, ja ir iespējams aprēķināt, ka gal galā rezultāts būs identisks. Paldies! Um, my main target would be to... Mans galvenais mērķis būtu uh, paturēt ilgspējīgu vienošanos ar Grieķiju, kas nozīmē, ka pasākumi, kurus mēs paredzam, ir realistiski un tos var īstenot saprātīgā laika termiņā. Uh, Daži no pasākumiem, eh, kur, ar kuriem Grieķija mūs ir iepazīstinājusi, piemēram, efektīga eh, nodokļu sistēma, noteikti prasīs laiku. Pēdējo gadu laikā ļoti daudz ir ticis darīts arī uh, izmantojot uh, Vācijas, eh, Nīderlandes, citu valstu tehnisko palīdzību, bet tam ir nepieciešams laiks un nav runa par to, ka mums ir gluži vienkārši jāpieņem likumdošana parlamentā. Es domāju, ka viens, ko mēs esam mācījušies no šīs programmas iepriekš, uh, šādi omnibus likuma pieņemšana val, uh, parlamentā ir viena lieta, bet bieži vien tam ir maz sakara ar realitāti, un pēc tam sāks īstenošanas process, un tas aizņem laiku. Tāpēc mums ir nepieciešams izstrādāt tādu programmu, kas palīdzētu Grieķijai gan uh, privātiem, gan uh, valsts sektoram, bet mums ir nepieciešama arī. Mm, saprātīgi termiņi. Diemžēl mūsu laiks šobrīd ir ierobežots, un uh, Attiecībā uz daudziem pasākumiem mums būs nepieciešams laiks. Paldies! Papildi jautājums. Es atļaušos tomēr uzdot papildi jautājumu. Jūsu veiktā analīze parāda, ka jā, ir konkrēts laika posms, kas jāievēro, un uh, ir lietas, ko nevar e, panākt šajā laika posmā. Un, piemēram, ja ir jāreformē nodokļu sistēma, un ja galu galā šo nodokļu sistēmu var reformēt ilgākā laikā, lai varētu veikt ilgspējīgākas reformas, varbūt varētu pavilkt arī šo laiku uz priekšu. Uh, Jāsaka, ka daudz, kas bija iespējams, eh, ir iespējams veikt sarežģītas reformas, bet ja tām atvēl vairāk laika, varbūt mums ir jāpasaka cilvēkiem Eiropā, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai veiktu ilgspējīgas struktūra reformas un lai tās neatstā tik smagu nospiedumu cilvēku ikdienas dzīvi. Paldies! Potentially the tax reform Potenciāla nodokļu reforma palīdzēs tikt galā ar fiskālajām problēmām. Es domāju, ka te ir ļoti daudz potenciāla, bet, protams, tam būs nepieciešams daudz laika. Un jautājums ir, ko mēs darām starp laikā. Ja turpmāko gadu laikā mēs pieļaujam to, ka budžets uh, atkal novirzās no kursa, tad arī uh, šīm reformām nebūs nekāda rezultāta. Mēs nevaram piekrist tam, ka īstermiņā nekas nenotiek, jo līdz ar to budžetā nav līdzsvaru. Tikai tāpēc, ka mēs tikmēr strādājam pie efektīgas nodokļu sistēmas izveidošanas. Tāpēc ir nepieciešama īstermiņa pasākuma, lai notā, noturētu budžetu kursu, un ir nepieciešama ilgtermiņa pasākuma, kas ir strateģiski. Es domāju, ka mēs nevaram izvēlēties vai nu vienu vai otru, mums ir jāstrādā pie abiem jautājumiem, jo pretējā gadījumā būs vajadzīga papildu palīdzība un šis parāda jautājums Grieķijai būs uh, vēl grūtāks. Paldies! Paldies tagad vārds Teodoram Stolojanam, EPP. Ok. Thank you, Chair. Mr. Pre Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, jūs teicāt, ka Grieķija nav izpildījis visas saistības, kas paredzēts programmas ietvaros, vai ar to jāsaprot, ka Eiro grupā ir skaidrs viedoklis par programmas efektivitāti, proti par to, kas ir darbojies un kas nav darbojies. Vai vienīgā problēma slēpjas tajā, ka Grieķija nav izpildījusi saistības, vai tas ir vienīgais trūkums šai programmai? Nu, um, rezultātu trūkums, protams, ir daļa no problēmas, bet uh, jāsaka arī, ka ekonomiskā situācija nav palīdzējusi un daļa vainas meklējama arī uh, tajā, uh, ka kā mēs nu pat pirms brīža runājām, ka daudz jautājumu risināšanai nepieciešams laiks, mēs nevaram gloši vienkārši pieņemt likumdošanu un atķeksēt, ka attiecīgi likumdošana ir tikus mainīta. Pēc tam sāks ilgstoši īstenošanas process un tajā vēl var uh, gadīties arī valdības maiņa un tā tālāk un tā joprojām. Un jau atkal es atkārtošu sakot, pagājušā gada beigās. Um, mēs um, beidzot pamanījām pirmos rezultātus šai programmai, un nodokļu ieņēmumi palielinājās pagājušā gada beigās, tagad tie uh, nedaudz samazinās. Es ceru, ka Grieķijas valdībai uh, uh izdosies um, izmantot to uh, situāciju, kurā Grieķija bija pagājušā gada beigās, Es ceru, ka izdosies eh, izmantot arī to, ka beidzot tiek radīts eh, darba vietas, un es domāju, ka mums būs viņiem jāsniedz atbalsts. Lielas paldies! Esam noslēguši šo viedokļu apmaiņu, kas bija ļoti interesanta un auglīga. Es domāju, ka mēs varam apsveikt optimistisko gaisotni un noskaņu un pozitīvo darbu kuru Eiro grupa un tās priekšsēdētājs īsteno. Šis veiksmīgais noslēgums ļoti sarežģītajām diskusijām, monetārās savienības uh, eksistence kā tāda uh, bija uz spēles, un mums ir jāceņš savietot uh, nacionālo demokrātiju valdības tiesības, izlemt, kādu veidu reformas tā vēlas īstenot, un no otras puses starptautiskās apņemšanās, kas Uh, iesā, kas, uh, kurā ir iesaistīts arī citas valstis. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir runāt arī par turpmāko institūciju at, uh, attīstību. Mēs aicinām komunitarizēt finansiālās palīdzības procedūru, un es domāju, ka mums ir jāapsver arī uh, Eh, tas, kā mēs eh, vidējā termiņā varētu uzlabot procedūru, mums ir jādomā par nacionālā demokrātiju, un, eh, arī domājot par mūsu savstarpējo saistību Eiropas Savienībā. Liels paldies par to, ka ieradāties un veiksmi turpmākajā darbā. Paldies! Dear colleagues, we have now a new point on our agenda. Jauns darba kārtības punkts mūsu programmā, ļoti svarīgs punkts. Rītdien par to ir jābalso. The Rosati report on the European semester. So please. Eiropas pusgads. Please take seat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 ziņojums par e, Eiropas pusgadu igada e, izaugsmes pārskats ļauj mums apspriesties par ekonomisko attīstību un komisijas ieteikto trīs pīlāru stratēģiju. Moment for our role in the framework of uh, fiscal and economic Fiskālā un ekonomiskā politika Eiropas Savienībā ir e, ļoti svarīgs temats. Rītdien mēs balsosim. Nē, patiesībā šo pēcpusdienu mēs jau par to balsosim. Un nekavējoties dodu vārdu referentam Darjušam Rozātī. Thank you, Chairman. Uh, I... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es saprotu, ka varbūt mans ziņojums nav tik aizraujošs kā citi šodien darba kārtībā iekļautie punkti, bet um, galu galā mums ir jāstrādā saskaņā ar mūsu programmu. Sākumā vēlējos pateikties ēnu referentiem, ar kuriem mēs ļoti smagi strādājām. Uh, lai sagatavotu ziņojumu, kas baudītu vairākumu atbalstu Eiropas parlamentā. Mums norisinājās ļoti konstruktīvas diskusijas, un man ir radies tāds iespējas, ka mēs visi strādājām prātā paturot kopīgu mērķi. Mēs vēlamies sagatavot tādu ziņojumu, kas papildinātu Eiropas komisijas ikgada izaugsmas pārskatu, uh, radot papildu vērtību, lai izstrādātu svarīgas politikas prioritātes šajā lauciņā un šajā ekonomiskās koordinācijas uh, ciklā. Protams, mēs gribējām kaldināt kompromisu, strādāt kompromisu garā, par pilnīgi visu nevarējām vienoties, jo kolēģiem bija atšķirīgi viedokļi, bet man tomēr šķiet, ka mēs vēlējāmies uh, sagatavot ziņojumu, kas ir ļoti pārdomāts un konkrēts, un īstenībā uh, lielākā ziņojuma daļa patiešām ir tapus kompromisa garā. Es tagad uh, Neiedzināšos detaļās un varbūt nemēģināšu ilustrēt dažādu politisko grupu nostādnes. Es gribētu tikai atgādināt kolēģiem, ka ziņojuma galvenais mērķis ir Eiropu atkal nolikt at, atpakaļ uz eh, izaugsmes, eh, labu darba vietu, uh, un uh, ekonomiskā uzplaukuma sliedēm, un tam ir jābūt mūsu visu kopīgajam mērķim. Tagad ar nepacietību uzklausīšu kolēģi viedokļus. Paldies! So with... Paldies! SD grupas uh, referents Alfrēds Sants. Paldies, es esmu ēnu referents no SD grupas, gribēju pateikties Rosladī kungam, kurš bija ļoti proaktīvs šajā darbā, arī citi ēnu referenti uh, sniedza tādu ļoti vērtīgu artavu darba laikā. Jāsaka, ka mums ir jāsaprot, kāda ir ekonomiskā realitāte Eiropā jābūt fiskālai konsolidācijai, tās augtajām struktūra reformām, lai varētu veikt, uh, veicināt izaugsmi un jaunu darbu vietu radīšanu Eiropā bet es uzskatu, ka fiskālajiem un finanšu stimuliem ir jābūt īstenotiem pēc iespējas ātrāk. Es esmu nedaudz pārsteigts, ka ir radušies tik daudz kompromisi, bet ir viens izņēmums, eh, par kuru es runāšu vēlāk mēs vēlējāmies vairāk balstīties uz faktiem, nevis uz emocijām, un negribējām uh, veikt pārsteidzīgus secinājumus. Protams, uh, jāsaprot, ka atšķirīgi viedokļi nav jāuzskata kā uh, viens otru izslēdzoši. Tālāk, ja runājam par terminiem, struktūra reformas, es uzskatu, uzskatu, ka tās ir nepieciešamas, bet nevajadzētu dzīvot ilūzijās un nevajadzētu iedragāt Eiropas sociālo modeli, eh, nelabvēlīgi ietekmējot pensijas un citas sociālās tiesības, tāpat kā pamazinot algas. Mums ir jāsamazina birokrātija, ir jāoptimizē valsts iepirkuma prakse, eh, jāveicina privātās un eh, publiskās partnerības, un mums ir jāsaprot, kura būs veiksmīgākā koncepcija, lai Eiropa varētu atkal nostāties uz izaugsmas ceļa. Es nezinu, vai eh, tādā veidā gal galā tiks panākta sociālā konverģence. Eiropas pusgads mums sniedz iespēju eh, pašiem veidot savas nacionālās politiskās vadlīnijas, bet jebkurā gadījumā trūksta visaptverošas politikas un mēs vēlamies uh, uzlabot ekonomisko pārvaldi, mums ir jāsaprot, ka politiskie deficīti joprojām kavē ekonomisko attīstību un ir jādara daudz vairāk. Dargais kolēģi, vai jūs varētu runāt lēnāk, jo tulka netiek jums līdz, saka priekšsādātājs. Of fiscal consolidation has become a policy formula that defines changes in the Mums ir nepieciešams uh, pielāgoties jauniem apstākļiem, ir jāuzrauga dalībvalsts programmas, diemžēl rezultāti nav bijuši izcili, un grozītais ziņojums parāda, ka ir ļoti grūti pateikt, vai glāze ir pa pusē pilna vai pa pusē tukša. Zaļie, kreisie un uh, labie saprot, ka, lai mainītu ekonomiskās normas ir uh, jābūt uh, arī dažādiem pasākumiem, kas ļautu mums pielāgoties globālajiem tirgiem. Events in Greece show that the popular rebuttal of our approach can achieve democratic success. We are here as politicians. Mēs esam ievēlēti kā politiķi, nevis ekonomikas eksperti. Mums ir jāsaprot, ka Grieķijas elektorāta izvēle varētu mobilizēt citas tautas, doties tajā pašā virzienā. Mums ir Jāsaprot, ka vienu brīdi Eiropas pilsoņi uzdos jautājumu, kvī bona, kuram tad tas viss nāk par labu? Un kurš varēs atbildēt uz šo jautājumu? Mums ir jādod vienāds uh, iespējas rietumiem, austrumiem, ziemeļiem un dienvidiem un arī ikgada mm, izaugsmas pārskatā visi šie aspekti ir jāņem vērā. Es domāju, ka Visi šie priekšlikumi bieži vien ir ļoti attālināti no mūsu mērķiem. Un e, nezinu, vai tuvākajā nākotnē mēs ar šī pārskata palīdzību varēsim izskaust ekonomiskās un sociālās atšķirības, kas joprojām turpina pieaugt. Vai nu mēs esam labējie vai kreisie politiķi, Ja skatoties šajā dokumentā, mums ir jāsaprot, vai dalība valsts patiešām varēs izpildīt eh, šeit minētos nosacījumus. Kompromis grozījumā es ir runāts par struktūrālajām reformām. Mūsu grupai tas būs svarīgs ziņojums, ja šis kompromis tiks pieņemts, mūsu grupai būs jābalso pret visu ziņojumu. Šeit ir runāts, tad, kad notiek fiskālā konsolidācija <laughs> samazinās uh, procentu likmes un investori vairāk uzticas tirgumu, tādēļ, uh, <clears throat> un ja valsts palielina savus izdevumus, tad uh, samazinās investīcijas un pieaug bezdarbrādītāji. Paldies! Citādi beigas. Sampotēru, Hulūdzu no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji, dargais uh, referenta kungs, dargie kolēģi. Gribēju pateikties referentam par ieguldīto darbu. Visā visumā ziņojums ir izdevies. Es domāju, ka referents ļoti veiksmīgi ir analizējis uh, šo ekonomisko situāciju, kur piedzīvojam Eiropas Savienībā. Risinājumi, kas ir uh, piedāvāti šajā ziņojumā, daudzējādā veidā ir efektīvi, lai cīnītos pret problēmām Eiropas Savienībā. Mēs tāpat kā referents uzskatām, ka komisija joprojām nav uh, pilnībā uh, izpildījusi savu solījumu pilnveidot vienoto tirgu. Uh, pakalpojumu un digitālās ekonomikas jomā. Un ziņojumā ir vēl būtiski trūkumi, tādēļ EKR grupai būs ļoti grūti balsot par. Mēs uzskatām, ka lai gan Eiropas pusgads varētu būt eh, ļoti veiksmīgs instruments dalību valstu rokās, tas īstenībā ir ar tādu ieteikuma raksturu un tam nevajadzētu būt pārāk eh, diktējošam. Mēs neatbalstām Eiropas eh, pusgada uzspiešanu par katru cenu Un mēs domājam, ka arī ieteikumiem, kas domāti atsevišķām valstīm, nevajadzētu būt ar saistošu raksturu. Ja runājam par trojkas politiku, jāsaka, ka šeit trūkst eh, demokrātiskās kontrolas, tādēļ jādomā par labākām eh, juridiskajām struktūrām, kas būtu saskaņā ar kopienas likumu. Mums šķiet, ka trojkai ilgtermiņā vispār nevajadzētu pastāvēt. Diemžēl visu manis eh, minēto aspektu dēļ mums būs ļoti grūti balsot par šo citādā ziņā tik labo un pārdomāto ziņojumu. Paldies! Paldies! Nils Torvalds, Alda grupa. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties Rosātikungam par eh, veikto darbu. Nevienmēr viss bija ļoti vienkārši un viegli. Diskusijās var dzirdēt dažādas ideoloģiskas, ekonomiskas apsvērumus, eh, tie daudzējādā ziņā līdzinās tiem uh, argumentiem, kas vispār izskan visā Eiropā, runājot par šo tēmatu, arī ārpus Eiropas parlamenta. Domāju, ka priekšlikums ir labi pārdomāts un tas ļoti labi sasaucas ar iepriekšējiem ekonomikas ziņojumiem, kas veltīti tieši Eiropas pusgadam. Ja mēs šo pēcpusdienu pieņemsim ziņojumu, tad mēs arī pēc tam balsojot plenārsēdē varēsim um, vēl uh, radīt tādu papildu dzinēju spēku, runājot par ekonomisko izaugsmu Eiropā. Protams, nekas vēl nav iecirsts akmenī. Mēs uh, turpināsim diskusijas arī vēlāk. dalību valstīm nav saistību par katru cenu ievērot šos ieteikumus, bet daudzas noteikti to darīs. Un mēs mēģinām saprast eh, tās eh, ideoloģiskās un politiskās vēsmas, kas eh, šatad virmo šajās diskusijās. Ļoti daudzas no diskusijām kas ir bijušas kopš trojkas ziņojuma publicēšanas, bieži vien ir tikai tāda vēlamā uzskatīšana par esošo, nu, un tas mūs jau ļoti tālu neaizvedīs. Domāju, ka Rosatī kungam bija nu, jāpārkož tāds ļoti ciets rieksts, lai gal galā varētu šo izaicinājumu pievārēt. Paldies! Goja grupas vārdā Migela Jēgas. Ora, muito obrigado. Uh, em relação... Paldies. Runājot par ziņojumu, gribētu atzīmēt, ka mēs vēlamies pēc iespējas labāk ilustrēt uh, savu viedokli. Bet, protams, ir jāciena katra viedoklis, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, kādu iemeslu dēļ Eiropas Savienība vispār ir nokļuvusi šajās ekonomiskajās un finansiālajās grūtībās un kādēļ ir tādas atšķirības dalību valstīs. Mūsuprāt, krīze radās aplamas um, ekonomiskās politikas dēļ un arī taupības politika šeit būtu jāvaino. Pasākumi. <clears throat> Ir jāievieš atceroties arī tos pīlārus, uz kuriem uh, balstās Eiropas Savienība. Mums ir jāstabilizē kapitāla tirgi, bet ja visu laiku tiks pieprasīta tikai budžeta disciplīna, ja būs jāveic tāda finanšu politika, kas būs izveidot tikai ņemot vērā dažādu finanšu ekspertu trikus, tas nenāks par labu kopīgajam labumam, kopīgai tētsainiecībai. Tas ļaus iedzīvoties peļņā tikai dažiem. Mums ir jādomā par konkrēto situāciju. Mēs redzam, ka bagātība ir sadarī, sadalīta ļoti nevienliedzīgi. Kādreiz tā nebija. Varbūt, ka tieši Eiropas Savienības politikas dēļ ir šie augstie parādi. Mums ir atkal jāatjauno uh, pilsoņu opera, uh, uzticība, jo uh, pilsoņi bieži vien uh, jūtas atstāt novērtā. Urtazunkungs, paldies! Gribēju pateikties Rosatī kungam par šo dialogu, par to, ka viņš ieklausījās mūsu jautājumos. Mums, eh, protams, ir atšķirīgi viedokļi, vērtējot Eiropas pusgadu. Jau uzreiz gribēju pateikt, ka mūsu politiskajai grupai daudz Eiropas pusgada komponenti šķiet tādi diskutējami. Protams, ir jābūt labākai ekonomiskās politikas koordinācijai, bet pārvaldība ir tāds instruments, lai, vē, kas palīdz veikt eh, devalvāciju vairākās valstīs. Šeit trūkst arī sociālo indikātoru, jeb rādītāju, nav iesaistīti sociālai partneri strādājot pie Eiropas pusgada. Daudz uh, uzmanības tiek uh, veltīts uh, tieši naudas donoriem, donoru valstīm un, uh, piemēram, apvērsniem 2020. Mums nav īsti paprātam 2015. gada izaugsmas prognozes. Mums ir jādomā arī par domāšanas paradigmu maiņu, tad, kad pieņemam politiskus lēmumus ekonomikas jomā. Ir jādomā par rūpniecības politiku, bet tekstā par to nav runāts. Sociālajie aspekti vispār šeit nav ņemti vērā, tie atstāti maliņā. Daudz būtisku elementu šeit eh, vispār nav. Un atkal parādās eh, tādas atsauces, kas mums šķiet vispār šajā tekstā nebūtu jāpiemina. Struktūrālās reformas šeit joprojām aizņem lauvas tiesu. Mēs neuzskatām, ka šis teksts būtu jāpieņem. Mēs jau esam guvuši pietiekam daudz um, mācību pagātnē, deflācija valstīs un tā tālāk. Un šīs mācības nevajadzētu novērtēt par zemu. Ja runājam par bezdarbu, šeit ir tikai ļoti vienpusīgs komisijas viedoklis, kas mums nešķiet tas veiksmīgākais. Mums ir eh, jācīnās arī pret nevienlīdzību, tas šajā ziņojumā netiek pietiekami ilustrēts. Tālāk 2015. gada izaugsmas prognozes atkal šī neoliberālā attieksme. Neoliberāļi ir pie grožiem Eiropā un pie kā tas viss ir novedis. Tiek apgalvots, ka pielāgošanās programmas kas domāts valstīm grūtībās, vainagojas ar panākumiem. Tam es nevaru piekrist. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, daži no tiem tika pieņemti, un tī, nu, tie bija tādi, kas nebija ar tādu politisko spēku, bet paši svarīgākie grozījumi kolēģiem nebija paprātam, un tie netika integrēti tekstā mēs joprojām esam pret šo ziņojumu, bet katrā ziņā esam pateicīgi referentam, ka viņš bija tik eh, gatavs ar mums iesaistīties dialogā. Paldies, Rozanīkungs, paldies. Es runāju Marko Vallī vārdā, viņš bija ēnu referents, bet, diemžēl, nevarēja ierasties un lūdzu sevi aizbildināt. Gribējām pateikties referentam par labi paveiktu darbu, bet, diemžēl, mēs nevaram sist plaukstus par šo tekstu versiju. Pastāstīšu, kas mums īsti nav paprātām un kur mēs vēlētos redzēt vairāk parlamentā ambīciju. Pirmām kārtām, mums šķiet, ka ar šo ziņojumu nav panākts nekas daudz, lai uh, varētu gatavoties jau nākamā uh, gada pārskata veidošanai. Te ir eh, redzams tāds liels prieks par taupības pasākumiem, uh, Un daudzi kolēģi jau minēja, šie pasākumi ir bijis fiasko. To dēļ neradās vairāk izaugsmas. Nē, situācija dažā, daudzās valstīs pat vēl pasliktinājās. Kaut ko tādu teikt patiešām ir nepieņemami, un mēs patiešām vēlētos, lai parlaments būtu drosmīgāks un atļautos kritizēt šos neveiksmīgos pasākumus. Un visā ziņojumā te valda tāds ļoti optimistisks noskaņojums, proti arī prognozējot eh, gaidāmos izaugsmas rādītājs nākotnē. Un eh, kādu labumu varētu nest Junkera investīciju plāns. Katru gadu mēs piedzīvojam to pašu un ir eh, jāmācās no pieļautajām kļūdām. Uh, kad mēs runājam par izaugsmi, par tās veicināšanu, jāsaka, ka bieži vien šie skaitļi ir tikai tīrākie meli un joprojām ir vērojama ekonomiskā stagnācija. Ja runājam par investīcijām, mūsuprāt, eh, tās labvēlīgi neietekmēs izaugsmu Eiropas Savienībā atkal tiek runāts par dažādiem papildus pasākumiem, par to, kas ir jādara dalību valstīm, par uh, atkārtotu taupības politiku. Nu, es atgādināšu, kas notika pēdējo gadu laikā. Neaizmirstiet to un palauziet galvas, kas, tad, tas, uh, kas tā īsti bija par politiku. Tālāk struktūra, reformas, uh, iedragā sociālos principus, tiek runāts par privatizāciju. Jāsaka, ka tuvākā nākotnē tas nenesīs cerētos augus tieši pretēji. Struktūra reformas bieži vien ir e, kaitīgas ekonomiskajai izaugsmai. Un visu beidzot, līdzsvar trūkums Eiropas Savienībā. Tas tiek pieminēts pārāk reti, it sevišķi šāda līdzsvara trūksta Eirozonā. Ja mēs runājam par tekošā konta atšķirībām, it sevišķi paskatieties, kas notiek Vācijā, un mūsu politiskā grupa, mūsu grupas locekļi, kas ir ekonu komitejā, sagatavoja mutisko jautājumu par tekošā konta pārpalikumu Vācijā, un komisija teica, ka Eiropas Savienībā un Eirozonā tādā veidā rodas pārāk liels makroekonomiskais disbalans. Katrā ziņā mēs vēlētos, lai ziņojumā mēs būtu drosmīgāk runāt skaidrāk valodu un norādītu uz makroekonomiskajām problēmām Eiropas Savienībā. Un tad ir jāievieš pasākumu, lai to atrisinātu. Paldies! Paldies! Tagad ir brīvais. Mats Kārtīs vēlas, ka brīvā mikrofona procedūras ietvaros uzstāties. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos pateikt, nav īsti jēgas runāt par uh, izaugsmes uh, rādītājiem, ja investīcija pakotne ir tik neveiksmīga un uh, ziņojums, ar ko iepazināmies īrijā, ja Eh, pagājuši nedēļ eh, norāda, ka ir ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm un šķiet, ka Eiropas Savienībā ir uh, patiešām jārunā par to, ka ir tik liels atšķirības starp dalību valstīm un šī problēma ir jārisina, bet komisija te tika runā par divpaku, par sešpaku, par dažādām reformām, Eiropas pusgadu, bet Eiropas pusgads tikai samizinās ekonomisko neatkarību un dalību valsts suverenitāti. Uh, Es un mana politiskā partija uzskata, ka ir atkal jādomā par uh, tādu līdztiesīgu izaugsmi un nabadzības samazināšanu. Ne tikai par ekonomisko izaugsmu. Ekonomiskai izaugsmē Eiropas Savienībā ir jābūt veidotāji tā, lai varētu cīnīties pret sociālo nevienlīdzību un tām problēmām, kas galu galā bija ekonomiskās krīzes cēloņi. Paldies! Thank you. Paldies! Neredzu, ka vēl būtu kāds eh, diskusijās piedalīties gribošs, tāpēc eh, dodu vārdu atkārtot referentam. Un eh, joprojām ir tādas politiskās grupas, kuras, lai panāktu kompromisu, vēlētos strādāt eh, tālāk pie grozījumiem un pie šā teksta, bet komentārs jūs dzirdējāt. Paldies, prieksādātāja kungs! Jā, vēlreiz vēlētos pateikties ēnu referentiem no politiskajām grupām. Interesantas diskusijas mums ir bijušas, eh, kurās izskanēja ļoti godīgi un tieši komentāri Kā jau teicu savos ievadvārdos, par visu vienoties mums neizdevās. Tam ir gan politiski, gan arī saturiski šķēršļi, jo mēs dažādi raugamies uz patreizēju ekonomisko situāciju. Varbūt pieskaršos eh, diviem aspektiem šam izaugsmas pētījumam. Vispirms eh, Grozījumos parādās atšķirīgi viedokļi. No 264 grozījumiem tajos visos, varbūt ne visos, tomēr ir dažādi viedokļi. Un, protams, ka ne visu grozījumu būtību izdosies iekļaut ziņojumu tekstā, jo mēs jau šeit raugāmies uz Eiropas ekonomisko politikas koordinēšanas pusgadu. Uh, Mēs nerunājam šajā ziņojumā par cīņu pret nabadzību, par Eiropas ekonomisko pārvaldību, nerunājam arī par citiem Eiropai ārkārtīgi būtiskiem jautājumiem. Šajā ziņojumā runa iet tikai un vienīgi par eh, nacionālu ekonomiku koordinēšanu divos līmeņos - makroekonomikas un struktūru līmenī. Tātad eh, es savā sagatavotajā ziņojumā vēlos izvairīties no visa apsvēršanas. Vienlaicīgi mēs tad šo ziņojumu padarīsim tik ļoti izplūdušu, ka ziņojuma uzsvars un fokus pazudīs. Tātad fokus ir dalību valstu ekonomiskā politika un tās koordinēšana. Vēlētos vēlreiz griezties pie kolēģiem ar paziņojumu. Šis ziņojums neietver pilnīgi visu. Tāpēc eh, vēlētos vēlreiz griezties pie kolēģiem ar lūgumu. Atcerēsimies, ka šis ziņojums ir parlamenta teiktais par konkrēto tēmu, par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu. Un, protams, eh, runiet arī par valsts, valstīm specifiskām rekomendācijām. Mēs šajā ziņojumā nevarēsim iekļaut visus ekonomikai svarīgos jautājumus par šo ziņojumu balsosim jau šo pēcpusdienu, tāpēc laika jau vairs nav, nav daudz, bet, eh, kā jau vienmēr esmu apgalvojis, esmu atvērts diskusijām un iespējams, ka pēdējā brīdī panāktas vienošanās ļaus mums panākt vairākumu atbalstu šā dokumentu pieņemšanai šo pēcpusdienu. Priekšsēdētājs, paldies! Tad esam pabeiguši šā rīta diskusijas ar interesi sekošu līdzi eh, balsojumam šo pēcpusdienu. Paldies! Tiekamies pēcpusdienu!